So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dargie kolēģi, es domāju, ka tagad vajadzētu sākt ar uh, būtisku nokavēšanos, bet tas ir saistīts ar to, ka uh, daudzi deputāti relatīvi vēlu ieradās un arī mūsu eksperti nav pilnā skaitā vēl ieradušies. Uh, labrīt visiem! Visi vēl nav ieradušies un tomēr sāksim Šodien darba kārtībā ir publiska uzklausīšana par eh, darbņēmēja aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu un mutagēnu iedarbību darbā. Šī uzklausīšana ir ļoti svarīga un eh, mēs turpinām eh, visu laiku intensificēt darba apstākļu uzlabošanu, jo ir būtiski skaitļi par um, vēža saslimšanām tieši darba apstākļu dēļ, un komisijas pieteiktais ietvars nav pietiekams. Mēs vēlamies iet tālāk. Sirsnīgi sveicu Lesliju Raštonu no Empiriskās koleģ koleģis Londonā. Tevi Murso no Eiropas arotbiedrību um, institūta, Rebeka Smits no uh, Business Europe, sirsnīgi sveicu jūs visus, bet uh, Elka Šnaidera no Eiropas uh, darba drošības un aizsardzības aģentūras ir vēl ceļā, viņi ieradīsies vēlāk, tāpēc mēs nedaudz uh, apgriezām, uh, mainījām secību. Vispirms uh, lūksim Esliju Raštonu sniegt savu prezentāciju, un pēc četrām prezentācijām Marita Ulfskoga referente mēģinās tad īsu apkopojumu sniegt, un tad sāksim diskusijas ar jautājumiem. Leslija Raštona, lūdzu jums vārds. Thank you. Thank you very much. Paldies. Paldies par uh, ievadvārdiem un ielūgumu. Es esmu no uh, Londonas Imperiskās koledžas, uh, Imperiālās koledžas, un es uh, specializējos uh, uh, veselības problēmās, kas ir saistīts ar darba apstākļiem un vidas apstākļiem. Es e, īsu pārskatu sniegšu par to, kādu darbu esmu veikusi kopā ar citiem Eh, pētot, kādas ir izmaksas, eh, kas ir saistītas ar eh, um, darba vides robežvērtībām, un es eh, sniegšu jums arī nedaudz fona informācijas. Nerunāšu par metodoloģiju, tas jūs varbūt priecēs, bet es runāšu par tām, eh, tiem nedrošības faktoriem, kas varbūt ir jāņem vērā raugoties uz datiem. Šī projekta mērķis bija izveidot eh, socioekonomisku veselības un vides analīzi iespējamām izmaiņām ES kancerogēnu direktīvā. Tur ir iekļaut 25 kancerogēni, uh, tur ir dažādi um, aspekti, IARC klase 1. Uh, tur ir klasifikācija par to, vai kāds ir kancerogēns. Uh, tātad mēs uh, izmantojam šo IARC klasifikāciju un pirmās klases vielas vienmēr ir kancerogēnas. Un eh, cilvēku dati varbūt nav tik uh, uzticami, kā mēs vēlētos. 2B klases vielas arī ir daudz, bet uh, ir pietiek, pārāk maz cilvēku datu pieejami. Kā jau teicu, mēs vērtējam to, kāda ietekme būtu uh, samazinot uh, šīs robežvērtības par uh, Uh, kaitīgu darba vidi. Un mēs uh, vērtējam arī, kādas ir izmaksas, kā tas maksāt uzņēmumiem un tā tālāk. Uh, šī metode ir balstīta uz Britu pētījumu, kas vērtē vēža ietekmi um, darba vidas dēļ, un es arī piedalos šajā pētījumā. Pavisam īsi, vienkārši lai izskaidrotu šo galveno metodi, kuru izmantojam jūsu pasūtītajā pētījumā. Pirmkārt, mēs eh, vērtējam pagātnes eh, darba vidas ietekme un eh, cik lielā mērā tas ir izraisījis vēzi šobrīd. Tātad, cik lielā mērā vēža saslimšanas ir izraisījusi iepriekšējā darba vide. Un tad mēs raugāmies uz nākotni, proti, kāda būtu ietekme zināmos scenārijos. Uh, un mēs uh, salīdzinām šo situāciju, kad netiek darīts nekas ar dažādām, dažādiem pasākumiem. Un eh, Brītu pētījumā mēs skatījām arī to, kā var uzlabot uh, atbilstību normām dažāda lieluma uzņēmumos un tā tālāk. Tātad tur ir uh, dažādas kompleksākas sistēmas, kā beigt pasākumus. Mēs skatāmies arī, kur trūks dati. Uh, Jums ir arī ietekmes dokuments, tajā jūs redzēsiet, ka ir virkne izaicinājumu runājot par datu pieejamību. Tātad tās varbūt ir idejas, kur vēl varētu veikt pētījumus un kā varētu samazināt risku. Gribēju tikai vērst jūsu uzmanību uz to, ka šie pētījumi jums sniedz uh, veselu virkni datu, un ja jums ir jāpieņem lēmumi, tad uh, jums vienkārši ir jāizvēlas, kas jūs interesē. Ja jūs interesē uh, Uh, samazināt uh, uh, kaitīgu darba vidi, kas tiešām izraisa vislielāko daļu vēža saslimšanu, tad jums jāraugās uz šiem datiem. Varbūt jūs arī interesē nāves gadījumi, cik bojāgājušo ir darba vides kaitīguma dēļ, bet varbūt jūs interesē jaunās, jaunie saslimšanas gadījumi ar vēzi. Uh, Eh, tad jums jāraugās uz šiem datiem. Vēl jūs varētu interesēt eh, tas, ka ja kāds saslimst ar eh, vēzi darba vidas dēļ, ko tas nozīmē, vai um, es miršu agrāk, vai cilvēks mirs agrāk nekā um, tas būtu bijis, ja nebūtu vēzis, un ja cilvēks izdzīvo, tad ko tas nozīmē dzīvot ar invaliditāti, tad, tad ir dažādi pasākumi. Uh, un mēs arī vērtējām tā visa izmaksas. Tātad pavisam īsi, lai parādītu, kas mums eh, bija Britu pētījumā, tas eh, rāda procentus eh, un dažādas vēža formas šeit ir norādītas. Jūs redzat, ka apmēram 90% ir tieši kaitīgas darba vīdes dēļ radušās vēža saslimšanas gadījumi. Uh, um, un 5,3% uh, uh, tā tad ir uh, bojā gājušie nāves gadījumi. Un tad uh, jūs redzat, uh, kāds ir šis problēmas apjoms. Un tagad vēl viens uh, slaids no Britu uh, pētījuma. Uh, tur galvenie iemesli ir asbests, uh, maiņu darbs. Uh, Un ar, uh, novērtējiet, ka šajā grafikā, tāpat kā Eiropas Savienības pētījumā, uh, tieši būvniecības nozara ir ļoti augstiem rādītājiem, tie ir 56%. Tagad padomājiet par to, kā jūs uh, varētu skatīt šo um, pētījumu, šos datus. Jūs redzat, ka ir šīs sadalījuma frakcijas un uh, Uh, tad ir arī vidēji uh, zaudētais gadu skaits uh, no dzīves ilguma. Jūs te redzat ļoti daudz um, um, plaušu vēža gadījums, piemēram, bet ja jūs interesē, uh, kurš vēzis uh, ir uh, tas, kuru, no kura cilvēki nemīrs, tas ir ādas un krūts vēzis. Tātad eh, te jūs redzat, ka zaudētais gadu skaits ir apmēram 10-15 gadi. Kopš mēs eh, sākām šo uh, projektu, uh, tā nosaukums tika izveidots, un es ne, neatceros vairs pat, kāpēc tas tā tika nosaukts. Mēs skatījām 25 kancerogēnus, es pat vairs neatceros, uh, kā tas īsti bija, vismaz 27 dalībās tika apskatītas, Un tur bija daudz izaicinājumu. Mēs uh, neskatījām ne tikai, mēs skatījām ne tikai to, ko mēs darījām Brītu pētījumā, bet arī mm, skatījām vides ietekmes faktors. Mēs apspriedām to ar iesaistītajām pusēm un uh, apspriedām to, kā um, kaitīgas vides uh, dažādas pakāpes ietekmē saslimšanas un tā tālāk. Es atvainojos, es nepārslēdzu slaidus, vienkārši turpināju runāt. Uh, tās vielas, kas tagad tiek pētītas, es ceru, ka jūs varat izlasīt šo slaidu. Tur es kreisajā pusē esmu uh, salikuši šīs vielas uh, klasifikācijas secībā. Jūs redzat, ka šeit ir pirmā klase, kas ir pilnīgi noteikti kancerigēns. Un tad ir arī 2A un 2B, kur ir ļoti maz cilvēku datu. Šīs vielas izraisa virkni vēža veidu, un tas ir svarīgi atcerēties. Eh, eh, plaušas eh, ļoti skar šīs vielas, vairāk kā 20 vielas Britu pētījumā, kas pierādījās kā plaušu vēzi izraisošas. Un labajā kolo, šajā um, ailē e mēs redzam um, Eh, citas vielas. Un ir arī daudz cilvēki, eh, kas ir strādnieki, kas eh, saņem lielāks šo vielu devas nekā ir noteikts. Ja nemaldos, tad hidrozīns mazākā vērtība uh, kas ir ieteikta, jau 75% no darbņēmējiem saņem vairāk kā noteikto vērtību. Um, this is all 25, but... Tātad šeit ir pieminēta visi 25, bet jūs redzat, ka tie ir riska rādītāji, relatīvais riska periods, ko mēs varam uh, varbūt izvērtēt šobrīd. Un ļoti svarīgi ir atcerēties, ka ļoti daudz no šeit pieminētajiem vēžiem parādās tikai, kad cilvēks ir aizgājis pensijā. Līdz ar to strādājot darba vietā, vēža nav, tas eh, parādās tikai pēc tam. Un tā ir problēma, jo tad jau vairs cilvēks neskaitās kā profesionālās saslimšanas upurs. Un eh, šobrīd Eiropas Savienībā profesionālo saslimšanu vēža skaits ir ļoti liels šeit, šeit 13 eh, kancerogēni. Ja mēs neko nedarīsim, tad cik daudz saslims ar vēzi? Tātad 2010. gada dati. Un eh, šeit skaidri parādās, ka mēs tos esam sagrupējuši tādās kā prioritārās grupās. E, kristāliskais silīcijs, kas ir nonācis elpceļos, mēs uzskatām, ka tie būs apmēram 7,5 tūkstoši vēža gadījumu Eiropas Savienībā. Un ja nekas netiks darīts, Tātad, ja nemainīsies ekspozīcija šim kristāliskajam silīcijam, tad tie būs apmēram 460 tūkstoši, kuri tuvāko 60 gadu laikā saslims. Mēs zinām, ka um, mortalitāte ir apmēram 100%, līdz ar to visi, kur saslims, arī nomirs. E, tā, tie ir tādi ārkārtīgi smagi saprotams e, skaitļi, bet, piemēram, e, cietās, cietās koka daļiņas un hroms ir apmēram līdzīgi. Šeit ir, cik tas viss varētu maksāt. Arī šeit mēs redzam, ka septiņi visdārgākie, ko mēs esam ielikuši pirmajā grupā, uh, Otrajā eh, grupā ir, o, otrajā, um, otrajā kolonnā ir OEL, un eh, trešajā kolonnā ir, ja mēs izvairītos, piemēram, silīcijas viszemākais ir 0,05, tad mēs varētu izvairīties, ka 60 gadu laikā 110 tūkstoši saslimst ar šo vēzi. E, tomēr tie ir tikai 25% no visiem, kuri ir eksponēti silīcijam, un tomēr eh, tādi augsti skaitļi ir tikai 25%, bet eh, ļoti daudzi ir eksponēti nelielam kristāliskā silīcija skaitam. Un eh, ļoti, brī, ļoti, ļoti bieži mēs tā kā nesavalkam to kopā, bet risks, neliels risks vienmēr pastāv pat nelielam silīcija eksponējumam saslimt ar vēzi. Ja mēs raugāmies uz veselības ieguvumiem, īpaši samazinot silīciju un hroma sesto izomēru, mēs varam būtiski ekonomēt. Līdz ar to, um, protams, naudas iztieksmē raugoties silīcija samazinājumam ma ir ļoti liels uh, ieguvums, bet uh, chromam jau nedaudz mazāks bet eh, raugoties uz citām vielām, eh, sanāk, ka veselības izpausmē nav nekādas um, atšķirības, vai ir liela, vai ir eh, ekspozīcija ir uz daudziem, daudzām daļiņām vai nē. Nākamie seši, par kuriem mēs vispār nerunājam, kā par veselības ieguvumu un datu nav. Ko ar to visus vēlētos teikt? Ietekmes novērtējuma dokumentā tas viss ir ļoti labi paskaidrots, un eh, šat tad dati ir ārkārtīgi skārbi, jo um, saslimšanā ar vēzi ļoti bieži ir ilgs, eh, ilgs inkubācijas periods, ja tā varētu teikt. Tāpēc ir ārkārtīgi grūti. Mēs izmantojam veselu virkni datu, mēs izmantojam dažādus pētījumus, un nevienmēr savalkot kopā to visu, mēs varam simtprocentīgi pierādīt, ka mūsu loģiskā ķēdīte ir pareiza. Katrā ziņā e, par e, saslimušajiem savāktie dati arī vēža reģistra visos, e, visās dalību valstīs nevienmēr dod skaidru secinājumu kopumu par cēloņiem. Tātad eh, nezināmo ir daudz, un kā jau es teicu, politiķiem pieņemot lēmumu vienmēr būs jāizsver un jāizvērtē, bet eh, uzņēmumi, piemēram, protams, eh, arotbiedrības, paši strādājošie, ir ieinteresēti vairāk uzzināt par profesionālo saslimšanu slimībām. Un eh, apvienotajā karalistē, kopš mēs uzsākām šo pētījumu, ir noticis ārkārtīgi daudz. Šobrīd cilvēki darbā daudz vairāk ir nobežījušies par to, kā darba vidi ietekmē viņu veselību, un ne tikai to, vai viņiem ir iespēja iekļūt negadījumā, bet arī izmaksas, izmaksas eh, sabiedrības veselības iestādēm ir būtisks arguments. Piemēram, par silīciju samazināšanu, tad eh, vēžu, tātad eh, plaušu vēžu skaits un arī hroniskas obstruktīvas plaušu slimības skaits būtiski samazinās. Burtiski pāris eh, aspektu vēl no tāda, no tāda personīgā viedokļa, un arī es šo to izlaidu šajā seku novērtēšanas dokumentā. Tātad, kā varētu zināt, vai mums ir pareizais argumentācijas slānis vai nē, un diskusijas par to, vai politiķiem vajadzētu izveidot uh, profesionālo saslimšanu uzraudzības sistēmu. To ir pietiekami grūti, jo, piemēram, onkologs, eh, kura priekšā stāv plaušu vēža slimnieks jau nevarēs jums pateikt, vai tā ir profesionāla saslimšana, vai tas ir saistīts ar ekspozīciju kristāliskajiem silīcijam vai nē. Lielākā daļa no manis eh, pieminētajiem vēžiem ir ļoti grūti cēloņu sakarību saskatīt, bet eh, viens ir skaidrs un apvienotajā karalistē mēs eh, esam nolēmuši, ka mēs karcinogēnu ekspozīciju turpmāk uzraudzīsim. Un, eh, protams, dalību valstīs un arī dalību valstu politiķi un eh, nozares varbūt eh, skatās savādāk uz šiem jautājumiem. Un šajā manis seku novērtējumā parādās tas, ka viedokļi nevienmēr sakrīt. Un varbūt, ka komisijai vajadzētu lemt, vai ir riska grupas, kuru ekspozīcija riska faktoriem ir pārmēr liela. Tas politiski lēmums. Paldies! Paldies! Un tagad uh, otra eksperte Elka Šnaidere. Viņa uh, pārstāv Eiropas uh, drošības un veselības uh, aģentūru. Nu, aptuveni 10 minūtes laiks jums prezentācijai, lūdzu. Mikrofon. Mikrofon, please. I would first like to thank Mr. Hendler and Mrs. Ulfskog for having invited the... Paldies, es pirms jums gribētu pateikties Hendla kungam un Ulfskogas kundzei, ka aģentūra tika ielūgta uh, uz šo uzklausīšanu. Uh, lai uh, sniegtu prezentācijas. Atvainojos, ka nokavējos, es vienkārši gaidīju nepareizajā vietā, atvainojos, tāpēc arī nokavēju. Ko es gribētu parādīt savā prezentācijā? Pirmkārt, gribētu parādīt uh, dažus skaitļus, uh, ko jau droši vien minēja arī iepriekšējā runātāja, un tad gribētu uh, Uh, sniegt piemērus, kādus uh, rezultātus mēs esam sasnieguši mūsu pētījumos, un arī pastāstīt par mūsu aģentūras aktivitātēm, runājot par kancerogēniem un mutagēniem darba vidē. Tagad par galvenajiem skaitļiem. Vēzis ir otrā lielākā, otrais lielākais iemesls uh, nāves gadījumiem Eiropas Savienībā. Uh, viena ceturdaļa nāves gadījumu tiek izraisīts vēža dēļ. Pirmais iemesls ir kardiovaskulārās slimības. Tātad tas ir ļoti būtisks tomēr arī iemesls. 48% no ārodslimību vēža gadījumiem ir izraisīti kancerogēnu dēļ, bet šī likme nav tāda pati visiem vēža veidiem. Piemēram, ja mēs runātu par asbestu, tad mēs minētu 85%, un, piemēram, koka putekļi, uh, tur aplēses ir no Francijas, kā apmēram pusi no vēža gadījumiem um, ir tieši darba vides dēļ, kur ir bijuši koka putekļi. Un izmaksas uh, tiek lēstas apmēram 334 miljārdu eiro apmērā ar tādu plašu uh, apmēru. Un uh, to Nīderlandes prezidentūras pasākumā šā gada maijā prezentēja uh, šajā seminārā. Un tas vienkārši norāda, kāda ir ietekme. Ir e, apmēram uh, Eh, šis skaitlis, kas ir norādīts eh, nāves gadījumu 28. Eh, Eiropas Savienības dalība valstīs, kas ir vēža dēļ. Un tas arī ir publicēts kopā ar datiem, kas izskaidro, kāda ir metode šīm aplēsēm. Svarīgi paturot prātā, domājot par darba vidas kancerogēniem, uh, jāatceras, ka vienlaikus bieži vien ir vairāki kancerogēni, ar ko saskars darba ņēmēji. Piemēram, ja mēs runājam par direktīvas priekšlikumu, parasti tiek skatīta viena viela vienlaikus, bet strādnieki saskars ar vairākām vielām vienlaicīgi. Tāpēc šeit esmu pierādījusi četrus piemērus. Uh, piemēram, mehāniķi, metinātāji un uh, citi strādnieki, piemēram, arī pakalpojumu sektorā, piemēram, uh, uh frizieri uh, arī potenciāli var saskarties ar kancerogēnām vielām, un tāpēc uh, arī viņiem ir risks saslimt ar dažādiem vēža veidiem, tāpēc ir svarīgi to novērtēt, domājot par ietekmi. Svarīgi arī paturēt prātā, kā jau iepriekšējā runātāja teica, uh, ka vielas, kuras eh, mēs eh, vērtējam, ir ar dažādu ietekmi. Tagad mēs eh, vērtējam arī izmaksas, kā varētu izvairīties no šiem vēža saslimšanām, bet tur ir arī cita ietekme, piemēram, silīcija vai hidrazīns vai akrimalamīts tā, tiem ir cita ietekme, piemēram, viņi sensitivizē vai iritējoši efekts ir šīm vielām, un e, tas var parādīties daudz agrāk strādnieka dzīves e, gaitā, darba dzīves gaitā, un potenciālie um, ietaupījumi, uh, ja šos efektus novērstu, varētu būt augstāki nekā, ja mēs novērstu vēža saslimšanas. Ja mēs runājam par uh, sensitivizāciju, tas uh, novad pie tā, ka um, cilvēks vairs nevar strādāt šajā uh, profesijā, un tam ir ļoti augstas izmaksas. Tātad, ja mēs ņemam vērā ietekmes novērtējumu, tad uh, jāsaprot, ka uh, varbūt, ka tas pat ir par zemu novērtēts šis izmaksu ievērtējums, novērtējums, izmaksu ietaupījumu novērtējums nekā patiesībā. Gribētu minēt arī dažus aptaujas rezultātus, ko mēs īstenojām Eiropas komisijas uzdomā. Tas bija pirms trim gadiem. Tas ir publicēts kā ziņojums mūsu tīmekļa vietnē. Mēs veicām aptauju dalību valstīs jautājot par uh, tām sistēmām, kas eh, dalību valstī ir eh, noteiktas, lai noteiktu kancerogēnu uh, robežvērtības darba vidē. Un ko mēs varam secināt no šīs aptaujas ir tas, ka ir ļoti atšķirīgs uh, skaits vielu, kas dalībvalstīs ir atzītas par kancerogēnām. Dažās ir trīs līdz četras vielas, tās ir tās, kas noteikts Eiropas direktīvās. Uh, līdz pat 50-60 eh, vielām, eh, kas norāda, ka situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Daudzās eh, dalībvalstīs ir arī pieņemtas vielas no citām valstīm, kas nozīmē, ka šīs valsts izmanto citu valstu resursus, un tas nozīmē, ka ir jābūt Eiropas kopējiem uh, standartiem, kopējām robežvērtībām, lai īstenotu profilaksi. Protams, ka OEL, jeb darba vīdes uh, saskarsmes robežvērtības, uh, um, attiecas arī uz tādām lietām kā, uh, piemēram, ventilācija darba vietā un tā tālāk. Mēs esam publicējuši arī pētījumu uh, par monitoringu sistēmām, tas bija pirms trim, četriem gadiem, un tur arī ir norādi, ka trūkst datu, bet ir norādīts arī tas, ka lielākā daļa datu runā par uh, rūpniecības nozars darba vietām un nevis par pakalpojumu nozaru. Un apmēram 70% strādā pakalpojumu jomā. Un uh, ir daudzas um, darbņēmēja grupas, uh, kas saskars ar kancerogēniem, bet par to nezin. Piemēram, uh, apkopes darbinieki vai jauni strādnieki. Mēs no Francijas uh, saņēmām aptaujas datus, un uh, viņi novērtēja šajā aptaujā Uh, virkni kancerogēnu, ar ko saskars darba ņēmēji, un visvairāk patiesībā saskārās uh, uh, ar uh, kancerogēnām vielām. Tātad 40% apkops uh, nozars pārstāvju uh, saskārās ar šiem vielām, un daudzi no šiem strādniekiem uh, Um, strādā mainīgos apstākļos, jo viņi um, maina visu laiku darba vietas, un svarīgi minēt, ka šo jauno strādnieku vidū ir ļoti daudz um, mācekļu, tāda ļoti jauni cilvēki no 15 līdz 18 gadiem, un arī um, praktikanti ir uh, viņu vidū, kur uh, vispār gandrīz nemaz netiek kontrolēta darba vide. Uh, Vēl viena lieta, kas tika minēta, uzsvērt šajā ziņojumā, ir tas, ka um, atgriešanās darbā stratēģijas uh, vēža slimniekiem ir ļoti ierobežotas. Un mēs arī pieņemsim ieteikumu dokumentu par to, kā vēža slimnieki varētu atgriezties darbā. Un, protams, ir jārod risinājumi arī problēmām darba vietā, un pie tā vēl atgriezīšos. Uh, vienkārši, lai sniegtu um, uh, piemēru, viena no vielām ir uh, silīcija, kas ir šajā pētījumā. Tā ir ļoti būtiska viela. Mēs skatījām, kāda ir šīs uh, vielas ietekme. Ir tāds kāds Soma pētījums, kas pētīja laiku no 2000 no 1950. līdz 2020. gadam, un viņi konstatēja, ka e, šī vielu e, ietekme ir samazinājusies, e, bet šis samazinājums izlīdzinās, un tagad atkal vairāk strādnieku saskaras ar šo vielu. Tātad nav uh, jāskatās tikai uz šo um, ekspozīcijas apjomu, bet uz uh, strādnieku skaitu, kas saskars ar šīm vielām, un jāņem vērā arī, ka daudz jauni cilvēki varētu saskarties ar šīm vielām. Tagad par uh, nākotnes darbu, ko plānojam īstenot aģentūrā. Mēs uh, tagad pasūtām īstenojamības pētījumu aptaujai lai izvērtētu uh, vēža riska faktorus. Tātad mēs izvērtēsim, vai šāda aptauja var tikt veikta, un mērķis ir piedāvāt sarakstu ar vēža riska faktoriem, kas varētu tikt ņemta vērā, vērtējot šo situāciju, un kā pilotprojekts šāda aptauja varētu tikt veikta vai nu atlasītās dalībvalstīs vai visās dalībvalstīs. valstīs Mēs sāksim tagad uh, darbu šogad, uh, un mēs sagaidām, ka rezultāti varētu būt pieejami 2018. gada sākumā. Tātad šī spētījums varētu ilgt visu 2017. gadu. Un metodoloģija ir iedvesmojusies no Austrālijā izmantotas metodas, kas tur arī tika uh, izstrādāta, un mēs uh, uzturam ciešas kontakts ar šīs metodas izstrādātājiem. Uh, Vēl viena aktivitāte, ko gribētu minēt, ir mūsu veselīgas darba vietas kampaņa. 2018. un 2019. gadā tā tiks īstenota, um, fokusējoties uz bīstamām vielām darbā, un daļa no tām arī attieksies uz kancerogēniem darba vietā. Šī ir labās prakses kampaņa, un tās mērķis ir dalīties ar informāciju par uh, labu praksi jaunatīstītiem instrumentiem, bet arī veicināt uh, informētību par riskiem un īpaši kancerogēniem uh, darba vietās. Un uh, mēs šeit uh, skatīsim arī saiknes ar rīču likumdošanu un marķēšanas likumdošanu. Uh, Uh, ir jauni riski. Šāda kampaņa tika īstenot 2003. gadā, bet pa šo laiku daudz kas ir mainījies. Piemēram, nanomateriāli un saskara ar tiem uh, tagad ir jāizvērtē. Un svarīgi arī šeit skatīt, uh, kuri ir ievainojamākie darbņēmēji un arī jāvērtē dzimumu jautājumi. Mēs īpaši raudzīsimies uz instrumentiem, kas varētu samazināt riskus ievainojumākām strādnieku grupām un sievietēm. Tagad nākamais slaids par kancerogēniem. Mūsu aģentūra atbalsta ceļu karti eh, par kancerogēniem un Nīderlandes prezidentūras eh, laikā mēs ar sociālajiem partneriem un Eiropas komisiju un Nīderlandes un Austrijas eh, darba ministriju uh, Eh, parakstījām eh, kompaktu, jeb līgumu par eh, to, ka jā cīnās pret kancerogēnu riskiem darba vietā. Tātad tagad mēs izveidojam plānus par to, ko darīsim sākot ar nākamo gadu un aiznākamajā un arī varbūt 2019. gadā. Un viena no mūsu pirmajām aktivitātēm būs Uh, atbalstīt vadlīniju dokumentu, kas tiks publicēts uh, oktobrī. To publicēs uh, vadošo darba inspektoru komiteja, un tur būs runa par silīcija saskarsmi darbvietā, jo īpaši būvniecības sektorā. Bet šeit mēs esam apņēmušies organizēt ikgadēju pasākumu par konkrētām vielām, uh, un lai atbalstītu tos pasākums, kas ir iekļauti mūsu ceļu kartē un kas ir publicēti mūsu tīmekļa vietnē. Un noslēgumā es gribētu pateikties par jūsu uzmanību. Paldies! Sirsnīgs paldies! Un tagad Tonī mūsu. Uh, viņš pārstāv Eiropas uh, arotbiedrību uh, institūtu. Lūdzu. Labrīt, labrīt visiem, un paldies, ka esat uzaicinājuši šodien runāt arī arotbiedrības. Mani sauc Tonijs Musu, un es pārstāju ETUC. Izpētes institūta ETUC ir Eiropas Savienības arotbiedrība asociācija. <clears throat> es sākšu ar to. Apparently. That's to the right, yes, that's yeah. Okay first one, sorry. Okay. Uh... Mēs uh, šodien runājam par ārkārtīgi nozīmīgu tematu, jo paraugoties uz nāvas gadījumiem, ko ir izraisījis profesijā, <clears throat> strādājot iegūts vēzis, uh, nāvas gadījumi ir ārkārtīgi daudz, pār par simts tūkstošiem katru gadu mirst profesionāla vēža dēļ. es um, varu arī pateikt, ka Eslī Roštam teiktais uh, apmēram 5 līdz 8 procenti no visiem saslimušajiem ar vēzi, vēzi ir ieguvuši profesionālās darbības dēļ. Protams, tas ļoti daudz maksā. Tas maksā gan sabiedrībai, gan katram cilvēkam individuāli, cilvēka ģimenei, darba devējam. Tas maksā mums visiem. Un e, nesen pētījumi rāda, to ir īstenojis Nīderlandes Sabiedrības veselības institūts. Tātad e, statistika rāda, ka tas maksā pār par 300 30 miljārdiem eiro gadā visā Eiropas Savienībā. Tā tad e, skaitļi ir iespaidīgi. Un tāpēc eh, arotbiedrības ir uzsākušas kampaņu, kā samazināt saslimšanu ar vēzi darbā. Un eh, viens no iemesliem, kāpēc eh, mēs to darām, ir tāds, ka visi profesionālie vēži no tiem var izvairīties. Tātad pat pat ja, ekspoz, eh, pat ja saskarsme ar kancerogēnu darba vietās būtu mazāka, mums izdotos izvairīties no ļoti daudziem vēža gadījumiem. Kā tad eh, var izvairīties no saskarsmes ar kancerogēnu? Un eh, mēs iepazīstinām sabiedrību ar šiem instrumentiem, un mūsu asociācija griežas pie Eiropas Savienības likumdevējiem, lai izstrādātu kancerogēnu direktīvu. Un eh, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienībā tiktu sagatavots saraksts ar 60 viskancerogēnākajām vielām. Komisāra Taisena ir eh, apsolījusi sagatavot līdz šā gada beigām 25 kritiskos līmeņus, un šo skaitli palielināt līdz 50 kritiskajiem līmeņiem kancerogēniem līdz 20. gadam. Ko tad um, Arotbiedrība asociācija paģēra? Komisija ir pie, piedāvājusi pirmos 13 karcinogēnus, kuriem būtu vērtības, kuras pārkāpt nedrīkst, un 5 no šiem karcinogēniem mēs vēlētos, lai šie te griesti būtu daudz, daudz zemāki. To jūs redzat otrajā kolonnā. Uh, Tas ir eh, kristāliskais silīcija oksīds, tad ir koks skaidrs vai koka putekļi, hroma sastāvdaļas, butadienas un keramiskās šķiedras. Šie pieci karcinogēni ir izrādījušies eh, tādi, ka eh, dalību valstu līmenī ierobežojumi vai griezti ir daudz striktāk nekā komisijas piedāvātie, un mēs piedāvājam tomēr eh, izmantot paraugu praksu vai labo praksu kādā dalību valstī. Tas nozīmē, ka ja vienā dalību valstī šie zemie griezti darbojas, tam būtu jādarbojas arī citiem. Uh, Runājot par chromasesto izotopu, apmēram viens miljons strādājošo visā Eiropas Savienībā ir eksponēti chromam, un komisija piedāvā 25 mikrogramus uz kubikmetru, bet Francijā, Vācijā un Nīderlandē šis skaitlis ir viens mikrograms uz kubikmetru, tātad 25 reizes mazāk. Un, eh, piemēram, šīs vielas gadījumā komisija ir gatava piekāpties. Un šobrīd notiek pētījumi, kurā tieši tiek eh, izskatīts tas, kā striktāk griezt labvēlīgi vai vismaz ietekmē veselību. Tāpēc mēs vēlamies griezties pie parlamenta, lai arī parlaments ieviestu vai pieprasītu striktākus karcinogēnu griestus jo, ja kaut kas ir noteikts ar saistošu likumu, tad pamainīt skaitļus jau ir daudz grūtāk. Tāpēc mēs vēlētos, lai jau no sākuma nostāja būtu daudz striktāka un vairāk aizsargāt strādājošos. Komisijas priekšlikums tikai pamainīs vai ir domāts mainīt trešo direktīvas pielikumu. Bet mēs vēlētos izmantot eh, iespēju pārskatot šo direktīvu, pamainīt arī vairākus direktīvas punktus. Un arotbiedrības vēlētos, lai direktīvas aptvērums tiktu paplašināts uh, un attiektos arī uz reproduktīvās veselības toksinogēniem. Šobrīd šajā direktīvā runa iet tikai par karcinogēnām un mutagēnām vielām, bet mēs domājam, ka direktīvā ir jāiekļauj arī reproduktīvās veselības toksīni, jo pār par trim miljoniem strādājošo ir pakļauts šai iedarbībai un patiesībā patreizējā likumdošana ļoti vāji runā par reproduktīvās veselības aizsardzību. Piemēram, ir grūtnieču direktīva, saskaņā ar kuru, ja e, darba devējs zin, ka strādājusi sieviete ir stāvoklī, tad šī sieviete ir jāpasargā, bet bieži vien uh, pieņemtie mēri ir pārāk eh, vēlu stājušies spēkā, jo sieviete parasti informē savu darba devēju, ka viņa ir stāvoklī, kad viņa jau ir trešajā vai pat vēlākā mēnesī, un tad jau ir par vēlu, ja viņa ar eh, terogēnu ir saskārusies agrāk. Šie te terogēni eh, bieži vien ir ķīmiskas dabas. Un šajā direktīvā ierobežojošās vērtības nav saistošas, tās ir tikai ieteikuma dabas. Tāpēc mēs domājam, ka šie terogēni tiem ir jābūt iekļautiem un ir jā, uz tiem ir jātiecina ārkārtīgi strikti noteikumi un tie ir jāiekļau šajā karcinogēnu direktīvā. Jāpraugās ir, kas notiek eh, visās dalību valstīs, jo ir daudzas dalību valstis, kurās dalību valstu līmenī terogēni ir iekļauti likumdošanā un tiek uzskatīti par karcinogēniem. Bet eh, ir arī citi aspekti, kurus mūsu asociācija vēlētos redzam uzlabotus. Un tas ir piemēram vēža risku ekspozīcijas eh, transparence Kā jau iepriekšējais runātājs teica, ja ir zemāks ekspozīcijas daudzums, tas jau nenozīmē, ka risks ir stipri mazāks. Un mēs vēlētos, lai šie ierobežotie riski kaut kādā veidā parādītos likumdošanā, lai visi zinātu, ka pat eh, maza kancerogēna ekspozīcija ir saistīta ar risku. Nākamais eh, Mēs vēlamies, lai arī pensionāru veselība tiktu pārbaudīta uz profesionālajām saslimšanām. Jau iepriekšējās runātājs teica, ka vēzis bieži vien parādās labu laiku pēc tam, kad cilvēks ir aizgājis pensijā, un salikt kopā vēzi ar varbūt profesionālu ekspozīciju ir grūti. Visbeidzot, um, mums ir jābūt pieejamiem datiem saskarsme ar karcinogēnu, kāda tā vispār ir, un tad iespējams arī būtu vieglāk strādāt pie aizsardzības. Arī par šiem ierobežotajiem, arī par šīm, šiem griestiem. Šos griestus pārskatīt ir pietiekami grūti, un e, mēs uzskatām, ka robežvērtības būt, taptu regulāri pārskatītas, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem. Mēs vēlētos, lai tiktu sagatavots minimālās robežvērtības plāns, ja pilnībā izvairīties no kancerogēna nav iespējams. Un pāris teikumu par ilglaicīgākiem projektiem, ko darīt, lai um, kancerogēni darba vietās būtu pēc iespējas um, mazāk. Mums uh, vispirms vajadzētu vienoties par metodi, kā nolemt robežvērtības, pēc kādiem mērogiem tiek nolemt robežvērtība. Jo šobrīd robežvērtība tiek noteikta balstoties uz uh, um, naudas izteiksmē analizēto. Un patiesībā tā ir sava veida loterija, jo nauda tiek pretstatīta cilvēku dzīvībai. Mums šāda metode vispār nav pieņemama pēc būtības, tāpēc mēs vēlētos, lai robežvērtību noteikšana un ierakstīšana likumā balstītos uz citiem kritērijiem. Šeit arī beigšu. Paldies par uzmanību! So, recht herzlichen Dank. Nu, tātad liels paldies. Un tagad uzreiz ceturtā eksperte, Rebeka Smita, viņa pārstāv biznesa uh, Eiropa organizāciju. Paldies priekšsēdētājiem, paldies par ielūgumu šodien ierasties. Ļaujiet man vispirms uzsvērt uh, ļoti skaidri, ka darba devēji ir apņēmušies aizsargāt darba ņēmējus no uh, vēža saslimšanām un citām arodslimībām darba vidas dēļ. Un, uh, gan darba ņēmēji, gan arī uzņēmuma interesēs ir uh, novērst šīs slimības. Un, uh, noteikti aizvien saistošākas robežvērtības eh, Eiropas līmenī veicina vienotas spēles noteikums uzņēmumu starpā attiecībā uz darba vidas eh, drošību. Un mēs kā Business Europe atbalstām eh, pirmā un trešā pielikuma pārskatīšanu, nosakot stingrākas vērtības, lai Uh, noteiktu papildus uh, robežvērtības vielām. Un tomēr mums ir daži svarīgi nosacījumi, lai papildus uh, uh ierobežojumi tiktu noteikti. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka process ir jābalsta uz zinātniskiem pierādījumiem. Mēs šodien jau dzirdējām par tiem pierādījumiem, kas pastāv, un uz šiem datiem arī būtu jābalsta jaunās robežvērtības, kad tās tiek noteiktas. Uh, bet būtu jābalsta arī, arī uz tehnisku un ekonomisku īstenojamību, un ir jānovērtē arī socioekonomiskā ietekme. Un mēs uzskatām, ka tikai tās vielas, kas ir klasificētas un pierādīts kā kancerogēni, būtu jāpievieno direktīvas pielikumam, jo galu galā eh, tie, tā ir kancerogēnu eh, direktīva. Mēs arī uzskatām, ka nav saprātīgi noteikt eh, tādas kā um, eh, patvaļīgi izvērētus eh, skaitliskus mērķus, 50, 200 vai tam līdzīgi, līdz 2020. gadam, nenosakot skaidras prioritātes par to, kuras vielas tad uh, ir uh, tādas, kurām vajag saistošas robežvērtības. Varbūt vērtīgi ir arī uh, paskaidrot nedaudz par uh, šo procesu. Mēs zinām, ka komisija ir tā, kura piedāvā robežvērtības, bet ir liels darbs un plašas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, kas notiek pirms šīs piedāvāšanas, un tas ir jāatcer šeit. Jūs droši vien to zināsiet. Uh, ka darbs vismaz Eiropas Savienības līmenī um, skolu komitejā par uh, darba vidas robežvērtībām sākas ar to, ka mēs uh, skatām uh, zinātniskos uh, pierādījumus, proti vai ir izmērāma šī uh, vielu uh, saskārsme, un mēs arī uh, E, iesaistāmies diskusijās ar rūpniecības pārstāvjiem, ar e, dalību valstu pārstāvjiem un tā tālāk. Un tad sāk šī padomdevēja komitejas uh, darba daļa. Un uh, varbūt jūs zināsiet, tur ir darba devēju, darba ņēmēju un valdību pārstāvji. Un tās loma, šis komitejas loma ir uh, raudzīties, vai skolu piedāvātās robežvērtības atbilst kritērijiem socioekonomiskās ietekmes un īstenojumības kontekstā. Par to ir bijušas dažādas diskusijas, un iepriekšējais runātājs runāja par izmaksu un ieguvumu analīzi. Tas mums ir ļoti svarīgs elements, un uh, mēs nepiekrītam, ka te ir runa par uh, izmaksās, eh, izmaksu rūpniecībai un izmaksu cilvēka veselībai likšanu vienā līmenī. Šeit drīzāk ir runa par īstenojumību, par to, ka jānodrošina, lai attiecīgās nozars pārstāvji varētu ieviest šīs robežvērtības un aizsargāt savus darba ņēmējus. Un mūsuprāt, šeit ir jāpanāk pareizais līdzsvars starp abiem šiem aspektiem. Protams, tad, kad ir runa par padomdevēju komiteju, dažkārt mums ir uh, skaidra vienošanās eh, starp visām iesaistītajām pusēm, un dažkārt tad nav. Godīgi tas ir jāatzīst. Bet eh, padomdevēja komitejas darbs un robežvērtības, eh, ko tā nosaka at, pamatamēji komitejas gro, ziņojumos, tas jau ir labs pamats un sniedz komisijai labu pamatu darbam. Un tāpēc uh, mums ir prieks, uh, ka komisija seko šai pozīcijai, <coughs> ko ieņem šī trīs pušu komiteja, padomdevēja komiteja. Tā ir, ka uh, tas viss var aizņemt diezgan ilgu laiku, un arī, lai atjaunot robežvērtības, tas aizņem ilgu laiku, un mēs būtu atvērti uh, Eh, piedāvājumiem, kā pātrināt šo procesu Eiropas Savienības līmenī, bet mums ir jānodrošina tas, lai mēs neignorējam šos procesus eh, un eh, nepātrinām tos pārmērīgi, jo tādējādi mēs varam panākt konsensus starp dažādajām iesaistītiem pusēm. Un, protams, ir jāpiemina arī tas, ka uh, Mēs zinām, ka būs arī otrā un trešā viļņa priekšlikumi, un tas, ko es šodien teicu, attiec arī uz šiem priekšlikumiem, proti par eh, saistošām robežvērtībām darba vidē. Mēs arī saprotam, ka ir bāžas dažādos rūpniecības sektoros par eh, dažām robežvērtībām eh, vai par dažu vielu iekļaušanu kancerogēnu direktīvā, kā jūs uh, to droši vien zināt, ir bijušas ļoti uh, garas uh, diskusijas pret, par kristalizēto silīciju. Un zinātnieki dažādi analizē šo vielu, tāpēc zināmā mērā nav īsti konsens par šo vielu. Ir svarīgi minēt, uh, ka ir dažos sektoros uh, bāžas par šīs vielas iekļaušanu kancerogēnu direktīvā, un tad mums ir jāsaka, ka te nav runa tikai par robežvērtībām, bet arī par uh, citu pasākumu piemērošanu, kas ir noteikti direktīvā, piemēram, me, uh, pasākumu hierarhija, uh, aizstājošie pasākumi, un uh, jāraugās, vai darba vietā ir jābūt tādai slēgtai procesa pieejai. Uh, Un mēs arī zinām, un jūs droši vien arī to zināt, mēs atbalstām to, ka komisijas priekšlikumā ir atsauce uz nepsī nolīgumu par strādnieku aizsardzību, runājot par kristāliskā silīca izmantošanu. Uh, Tātad mums patīk, ka šeit ir atsauce uz šo vienošanos, tas ir apsvērumos uzsvērtas, ka šī vienošanās ir papildinoša, un mums ir jāraugās, kā tas praksē darbosies, kādu lomu uh, spēlē sociālā dialoga nolīgums, uh, kā praktisks instruments, lai ieviestu robežvērtības un tādu vispār, tādus vispārējus uh, riska novērtēšanas uh, noteikumus. Mums ir zināmas bāžas par robežu vērtībām, kas ir noteiktas uh, cietkoksnes uh, putekļiem un uh, no tās informācijas, ko saņemam no nozar pārstāvjiem, saprotam, ka eh, zināmas mašīnas, jo īpaši ar rokām eh, lietojams mašīnas, vienkārši eh, nav novēršams, ka šie putekļi ir klātesoši un ir grūti uh, sasniegt vērtību, kas ir zemāka par noteikto robežvērtību. Un tas ir neskatoties uz jau dažādiem organizatoriskiem un tehniskiem pasākumiem, tas vienkārši nozīmē, ka šīs mašīnas nav aizstājamas. Un tas ir tas, ko es domāju, runājot par tehnisko īstenojumību, proti uh, par praktiskajiem uh, veidiem, kā varētu sasniegt šīs uh, robežvērtības. Tā ir, ka ir bijušas diskusijas par uh, Chromu 6. Uh, mēs zinām, ka tas tiek apspriests, piemēram, padomas diskusijās, un kā to padomdevēju komiteju par veselību un drošību darba vietā ir teikusi, ka būs uh, jāpārskat šī vērtība nākotnē. Tā pašā laikā, manuprāt, ir svarīgi vērtēt atsevišķos sektorus, dažādās nozars, kas izmanto chromu 6, un ko tas nozīmētu, ja, tiem, ja viņiem būtu e, jāpārveido viņu ražošanas metodas, piemēram, jāievieš e, slēgti ražošanas posmi, un mums šeit ir jāizvēlas tāda līdzsvarota pieeja. Noslēgumā. Kaut gan mums ir zināmas bāžas par dažām robežvērtībām, kas tiek piedāvātas uh, vai zināmu vielu iekļaušanu direktīvā. Um, es domāju, ka mēs uh, varam jūs aicināt uh, pēc iespējas tuvāk pieturēties komisijas priekšlikumam, un kāpēc es to saku, uh, izējot no tā, uh, ko teicu iepriekš, mums bija plašs atbalsts uh, uh, padomdevēja komitejā šiem priekšlikumam. Uh, Un tur ietilps darba ņēmēji, darba devēji un valdību pārstāvi. Tas ir balstīts uz eh, zinātniskiem pierādījumiem un balstās arī plašā atbalstā no dalību valstīm, ko saprat no padoms diskusijām. Mēs eh, neesam par to, lai pārskatītu direktīvas pantus, uh, svarīgi ir ātri panākt šo pārskatīšanu, lai noteiktu jaunas eh, robežvērtības direktīvā, un mēs uzskatām, ka ja mēs sāksim tādas visaptvarošākas diskusijas par pantu eh, mainīšanu, tad tas varētu procesu palēnināt. Šobrīd vajadzētu vienkārši koncentrēties uz to, ko piedāvā komisija, lai tiešām ātri virzītos uz priekšu šajā jautājumā. Paldies! So, recht herzlichen Dank an Jā, sirsnīgs paldies ekspertiem. Un pirms dodu vārdu Maritai, atļaujiet arī personīgi piezīmi izteikt. Aizvien esmu izbrīdīts, cik viegli jūs šo ieguvumu un izdevumu jautājumu vienkārši pieminat, man ir uh, vēzis, un pēc diviem pusgadiem tikai varēšu pateikt, vai vēl tas ir. Un tad, kad es uzklausu šo izdevumu un ieņēmumu jautājumu, tad man ir ļoti nepatīkama sajūta pašam. Taču um, daži jautājumi. Uh, sākumā tos uzdos Marita Ulfskonga. Uh, so... Es runāju zviedru valodā, tāpēc lūdzu uzliekiet austiņas. <clears throat> Tak för att ni Paldies! Paldies, ka šodien esat ieradušies tik uplā skaitā. Jūs, eksperti, ka esat iepazīstinājuši mūs ar savām zināšanām. Kā jau mēs šeit dzirdējām iepriekšējā stundā, un kā jau mūsu priekšsēdētājs teica, mums e, attiecības ar vēzi katram ir ļoti personīgas jo vēzis ir viena no visizplatītākajām saslimšanām, un izplatītas saslimšanas mūsu cilvēkus biedē, jo mēs jau nesam tikai un vienīgi politiķi vai dažādu organizāciju pārstāvi, līdz ko runiet par saslimšanām, mēs esam cilvēki. Un eh, ar to es saskāros strādājot pie sava atzinuma, ar to es saskāros ļoti, ļoti cieši. Un arī strādājot pie karcinogēnu jautājumu, mēs to nedrīkstam aizmirst. Šeit eh, jūsu pieminētie skaitļi, lielākā daļa no šiem skaitļiem no statistikas. Aiz šiem skaitļiem stāv cilvēki, un šie skaitļi ir viens no mūsu būtiskākajām vadlīnijām, ko ar to saprotu. Ir 1200, pār par 1200 tūkstoši, kur Eiropas Savienībā mirst no vēža, kuru viņi ir ieguvuši e, darbā Eiropas Savienībā visās 28 dalību valstīs. Mēs esam bagātākais pasaules kontinents, mums ir ārkārtīgi augsta attīstīta medicīniskā izglītība un medicīniskā pētniecība, un tomēr šis skaitlis tā tad e, tūkstots, šie te vairāk tūkstoši, ko es pieminēju, šis skaitlis ir vājprātīgs. Ko darīt? Uh, 53% no visiem eh, prof, no visām profesionālajām, um, no visiem profesionālajiem nāvas gadījumiem ir saistīti tieši ar vēzi. Uh, Tas arī, protams, ir skaitlis, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka skaitļiem stāv cilvēki. Bet, nu, protams, mums politiķiem ir jābalstās uz skaitļiem, jo skaitļi vienmēr sev līdzi nes ekonomiskas intereses, citas intereses, bet mums tomēr vajadzētu rast tādu pl platformu, kurā dalību valstis visas kā viena vienotos, ka mums ir jābūt ambiciozākiem, bet izpildāmiem mērķiem. Mēs, eh, protams, nevaram varbūt pieņemt lēmumu, ka eh, mēs uzliksim tādus skaitļus, kas nav izpildīti, un arī neakceptēsim to, ka, teiksim, puse no dalību valstīm vispār nav ieinteresētas, bet Vispirms vēlētos pateikt, ka strādājot pie šā dokumenta, mēs mūsu komitejā esam lapte, lapteņu uzlikuši ļoti, ļoti augstu. Bet, protams, dzīve ievieš savas korekcijas un iesim uz priekšu maziem solīšiem. Bet mēs iesim uz priekšu, pie tam iesim uz priekšu vairākiem soļiem uzreiz, bet maziņiem, kā es teicu jo šajā ceļā mums būs nepieciešams atbalsts. Ambīcijas mums ir, bet atbalsts mums ir nepieciešams, jo tikai tā mēs varēsim efektīvi ko panākt. Šeit mēs daudz dzirdējām skaitļus, daudz dzirdējām faktus par to, kāda ir kancerogēna izplatība darba dzīvē. Šie skaitļi ir ļoti svarīgi. Vienlaicīgi uzskatu, ka mūsu darbā gan šobrīd, gan arī īpaši nākotnē ļoti lielā mērā um, mūsu darbu ietekmēs interešu konflikts, bet, protams, jo šis interešu konflikts dzimst ekonomiskā situācijā, tātad no vienas puses ir darba devējs, tas, kurš rada darba vidi, uzņēmuma īpašnieks, un uh, šajā uh, aspektā atšķirības starp dalību valstīm ir milzīgas. Ir tādas dalību valstis, kurās eh, darba devēju kancerogēnās vidas apzināšanās ir ļoti augstā līmenī un kur darba devēja tiešā veidā iesaistās sabiedrības veselības veidošanā. Un ir savukārt tādas valstis, kurās darba devēji tādos lielos vilcienos runājot vispār neņem vērā to, kāda ir vide. Uh, Tāpēc mūsu komitejā mēs esam nolēmuši, ka tiem, kuriem ir grūti izpildīt bez kancerogēnas vidas ambīcijas, mēs vēlamies palīdzēt. Tas ir mūsu galvenais izēpunkts. Un eh, vēlreiz vēlētos pateikt, ka šis jautājums mūs visus skar personīgi. Tik personīgi, kā es tomēr atļaušos teikt neviens cits jautājums, jo visticamākais, ka ik viens no mums pazīst kādu, kurš ir slims ar vēzi. Vēlētos pateikties visiem ekspertiem, paldies par jūsu ieguldījumu. Daļa no jūsu teiktā man bija jauns un nezināms domēns, bet paldies, ka arī komisija ir iesaistījusies šajā darbā un tik kaismīgi iesaistījusies šajā darbā. Protams, es sadarbosimies ar jūs visiem, lai rezultāts būtu pēc iespējas ambiciozāks un pēc iespējas izpildāmāks. Šajā komitejā jau vairāki deputāti ir te ir pieminējuši dzimumu perspektīvu, jo tas šajos pētījumos faktiski neparādās, kādas ir atšķirības sieviešu un vīriešu saslimstībā. Un ceru, ka savā priekšlikumā es tomēr šīs atšķirības atspoguļošu. Bet paldies, paldies jums visiem! Turpināsim strādāt! Marita. Paldies, Marita! Un tagad ēnu referenta. Un uh, pirmais Klauda uh, Rūle, lūdzu. Klauda. Paldies, priekšstādā kungs. Nu, sākumā es gribētu izteikt pāris piezīmes mūsu. Uh, Uh, labā, uh, mūsu labā strādā dažādas um, tehnoloģijas, taču nevarējām visu saskatīt tomēr uz ekrāniem, tādēļ būtu labi saņemt prezentācijas. Tātad um, saiknes starp veselību un izmaksām, um, tā ir ļoti nozīmīga, bet arī ir ētiskie aspekti, kas ir saistīti ar to, un kādi dati ir izmantota, lai veiktu šīs kalkulācijas, vai, teiksim, tas ir apdrošināšanas kompānijas sniegtais uh, Mm, datu apjoms vai kas cits. Un tāpat arī mm, attiecībā uz uh, to, ka parādās vēzis pēc darba um, gaita noslēgšanas uh, strādājošiem. Un uzsvēršu arī vēl to, kas tika teikts, uh, ka problēma ir ne tikai rūpniecības sektorā, kā um, tas tiek uzskatīts, bet arī daudzos pakalpojumu sektoros. Un ne tikai ar tīrajām molekulām, bet molekulu maisījumu Es um, strādāju par jautājumiem uh, veselība uh, un um, uh, apdrošināšana cilvēki, kas strādā, piemēram, kā mm, apkopšanas, tā, tehniskās apkopšanas zonā telpās, cilvēks saskars ar kompleksām molekulām un dažādām vielām. Tāpat arī runājot, piemēram, par tiem, kas strādā m, mm, par frizieriem, tas ir arī ļoti nozīmīgs sektors, un es ceru, ka komisija nākotnē pozitīvāk izturēsies pret vienošanās tekstiem, kas ir bijuši noslēgti, nekā pagātnē tas ir bijis. Un noslēgumā interesanti ir tiešām parādzīties, kas notiek un kāds, kāds jautājums tiek risināts dažādās dalībvalstīs, konkurence un citi, bet nu no otras puses eh, funkcionējušas tiešību aktiem vajadzētu funkcionēt arī citās valstīs. Tāpat arī runājot par mūsu referentes teikto, jā, eh, darbs šeit komisijā mums vajadzētu visvairāk ambīciju īstenot eh, ves, darbinieku veselības eh, labā, bet tajā pašā laikā būt reāliem par to, kas ir izdarāms. Nu, tas nav liederīgi nospraukt eh, objektīvus vai mērķus, kas a, netiks sasniegti. Ir a, ļoti nozīmīgi, mēs dzirdējam skaitli simts tūkstoši un tajā pašā uh, laikā 25-26 tūkstoši cilvēki iet uh, bojā uh, ceļnegadījumos, un ja mēs paraugamies tās uh, kampaņas, kas tiek veikts, lai novērstu šo, um, šos negadījumus ceļu satiksmes jomā, tad jāparaugās arī, cik naudas izmantojam veselības jautājumu risināšanai. Uh, Tā tad mums ir jāizmanto arī visi labās prakses gadījumi, un tāpat jāiespaidojas un jāizmanto tā labā prakse, kāda ir dažādās valstīs un dažādu organizāciju instanota. Jāuzklājas tie, kas tieši strādā, jāuzklājas, jāuzklājas strādājošie, un es domāju, ka šādi instrumenti mums ļoti parā pamīlīdzētu kā. Uh, instruments, lai samazinātu to uh, saslimšanu un to saslimšanu ar vēža skaitu, kas ir saistīts ar profesionālu darbību. Vadītājs, jā, uh, ar uh, ekrāniem tev pilnīga taisnība. Nu, uh, uh, prezentācijas ir uh, dosie, taču di, uh, tagad diskusijai tās, diemžēl, nav pieejams. Un tad uh, Makintājas kundze neredz, vai EKR vārdā varētu uzstāties kāds cits. Jā, kolēģis, lūdzu jums vārdu. Wer? Ďakujem veľmi pekne. Ja budem hovoriť teda v mene našej. Paldies. Es eh, runāšu mūsu, refer mūsu referents vārdā, Makintēras kundas vārdā. Paldies visiem par ieguldījumu un darbu pie šā faila, jo mēs šobrīd cenšamies panākt plašu vienošanos, esam uzklausījuši dažādus viedokļus un uh, Protams, vēlamies izvairīties no nevienam nepieņemamām lietām. Bet eh, par karcinogēniem runājot, eh, ierakstot tos direktīvā, un eh, profesionālā vēža saslimšanu samazināšana, tas ir mūsu visu interesēs, kā strādājošo tā darba devēju interesēs. Un saistoši e, griesti robežvērtības eh, var palīdzēt visiem, kā darba devējiem, tā arī veselības eh, nozarē strādājošajiem. Un tomēr šīm robežvērtībām ir jābalstās uz zinātniskiem pēt, zinātniskos pētījumos pierādītā, tam ir jābalstās arī uz izpildāmām, um, izpildāmiem, izpildāmām darbībām. Mēs eh, vēlamies izvirzīt mēs nevēlamies izvirzīt eh, pārmērīgus, eh, pārmērīgas robežvērtības, jo tas var negatīvi ietekmēt eh, visu. Es iestājos par pielikumu pārskatījumu, un tomēr direktīvai, direktīvas tekstam ir jāpaliek tādam, kas ir, nepārakstīsim e, punktus. Paldies, un tagad Aldis vārdā Renāte Vēbere bet viņu nav, un no Aldas arī neviens neuzstāsies, tad Patriks Kleriks arī eh, neredz nevienu pārstāvu zaļo vārdā. Karima Delī nav zālē, vai kāds eh, gribētu viņas vārdā uzstāties? Nē. Tagad EFTD tāpat. Tad Joel ENF vārdā. Jā, lūdzu. Paldies, priekšsētā kungs. Paldies. Uh, visiem ekspertiem, kas ir uh, ieradušies un it īpaši gribu uzsvērt to, ka esmu referente Envi komitejā un es esmu ļoti pateicīga par uh, prezentācijām. Tās ir ļoti nozīmīgas manā darbā. Dažas piezīmes par mūsu noslēdzošo dosie un priekšlikumu. Es domāju, ka Tiešām tas ir šokējoši runāt uh, par izmantām un uh, priekšrocībām, bet būtu labi, ja mēs tekstā vienkārši varētu runāt tikai par izmaksām, jo no vienas puses tās ir izmaksas, kas, kuras maksā uzņēmumi, kas ir lēnāk ieviesuši profilaktiskos pasākums. Tāpat arī jārunā par anticipēšanas iespējām un uh, termiņiem, piemēram, arī termiņiem, kad parādās vēža patoloģijas un arī citas slimības, kuras var toksiskās vielas izmarā, izraisīt. Tagad runājot par finanšu jautājumiem un investīcijām. Dažkārt investīcijas ir ļoti uh, lielas un um, tika runāts arī par kokapstrādes uh, mašīnām. Jā, tās nomainīt, tas, ja eh, tās ir lielas investīcijas un, eh, uzņē, un summas ir lielas, taču um, zinām, ka visa ģimene cieši, nu, piemēram, arī uh, asbesta uh, gadījumos zinām, ka tās sievietes, kas ir, nu, teiksim, tīrījušas vai mazgājušas um, drēbes uh, pēc saskars ar uh, asbestu arī ir saslimušas. Līdz ar to tas ļoti a, liels jautājums, sociālās aizsardzības jautājums, kas skar strādājušos un viņu ģimenes. Izmaksu jautājums ļoti bieži a, tas tiek skatīts kā nozīmīgs un centrālais, bet nu, nav īsti pareizi runāt par šīm izmaksām. Jāmaksā tikai pat, jā, būtu pareizāk būtu runāt par izmaksām, kas a, vidējā termiņā un ilgtermiņā ir sagaidāms. Tāpat arī Biznesa Eiropa pārstāvi dzirdēju sakām, ka mēs varam pieturēties pie prezentētā teksta, jo tas būtu pieņemams ātrāk, to var tā uzklausīt, bet no, no otras puses varbūt, ka šajā tekstā varētu iekļaut arī profilaks elementus, proti tādi elementi, kas uh, nos, nosaka ne tikai uh, vielas, bet arī uh, robežvērtības. Nu, un tas būtu vēl tāds uh, papildus inter, uh, instruments, ko es varētu piedāvāt. Paldies! Tagad vārds uh, Česlavam Hokam. Dziękuję, panie przewodniczący. Najpierw... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā es gribētu teikt paldies visiem mūsu ekspertiem. Paldies par to informāciju, kuru jūs mums sniedzāt. Es domāju, ka varbūt, ka varam strīdēties par darbinieku nosūtīšanas direktūru vai citā, direktīvu vai citām direktīvām. Strīds ir uh, demokrātijas uh, dabisks elements, taču ja mēs uh, runājam par kancerogēniem uh, vai mutagēniem, uh, elementiem un vielām darba vietā, tad jārunā vienā balsī. Un jāsaka, ja kāds dzird diagnozi vēzi, un tas ir saistīts ar strādāšanas apstākļiem, tad, nu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tad spēkā ir tikai veselība un darbinieka dzīvība, tā ir tas augstākais. Uh, kapitāls, tas ir augstākais kapitāls un vērtība, nevis citi e, elementi. Un man ir 40 gadu pieredze kā ārstam un esmu dučiem šādu gadījumu piedzīvojis un zinu, cik ļoti dramatiski ir šie gadījumi. Medicīniski runājot, diagnoze e, vēzis nav nāvs spriedums, jo. Uh, Daudzi mm, gadījumi ir ārstējami, nozīmīgi ir tos pēc iespējas ātrāk atpazīt un diagnosticēt. Labākā medicīna, jeb labākais veids, kā cīnīties pret vēzi, ir profilaks. Tādēļ, lai arī noteikumi ir atšķirīgi e, dalībvalstīs, tos e, nu, praktiski neievēro. Ja mēs šeit runājam par simts e, tūkstošu un vairāk nāves gadījumiem gadu no gada, tad, nu, iedomājieties, tā ir praktiski kā pilsēta ar simt tūkstošu iedzīvotājiem, kas katru gadu nozūd no uh, Eiropas uh, kartes. man ļoti patika arotbiedrību pārstāvju pozīcija, kas runā nevis par izmaksām un iegūmiem, bet viņi runā par to, ka spēkā ir un jāuzsver tikai šie aspekti, kas ir saistīti ar cilvēkiem. Tas raksturā arī mūsu Eiropu. Es domāju, ka informācija, ko esam ieguvuši, ir ārkārtīgi satraucoša, jo dzirdam, ka frizieri un arī apkopēji telptīrītāji saskars ar šīm vielām. Tad nu, var tikai iedomāties, kāda saskarsme ir cilvēkiem, kas strādā, piemēram, mēbeļu ražošanas uzņēmumus, cilvēki, kas strādā vidus un austrum Eiropā, nu, piemēram, austrum Eiropā strādājošie, bieži vien šie, šīs normas nemaz netiek ievērotas un nav arī nemaz nekāda reģistri, kas to fiksētu. Tādēļ gribu vēlreiz ļoti skaidri pateikt, ka šajā jautājumā katrā gadījumā mums ir jādarbojas ārkārtīgi izšķirīgi, un šīs Eiropas robežvērtības pēc iespējas ātrāk jāievieš un arī jāievēro. Mēs varbūt varam strīdēties par to cik tālu atsevišķajās dalībvalstīs tie ir piemērot, taču tādām ir jābūt un tādas ir jāievēro, jo uh, tā ir uh, cīņa um, zināmā mērā arī par mūsu pamatiesībām. Veselība un uh, darbinieka uh, dzīvība, tās ir visaugstākās uh, vērtības. Un vispār uh, tas nav diskutējams, uh, kas šeit ir iegūms un kādas ir izmaksas. Paldies. Paldies tagad arī Rēnka. Thanks a lot, Mr. Chair. Uh, and I... Paldies, priekšsēdētāji, un es gribētu atvainoties Karimas Delī vietā. Uh, kas uh, seko šim jautājumam, bet viņi drīz vēl šodien nevar ierasties, bet es centīšos uh, uh, pateikt tos punktus, kas mūsu grupā ir svarīgi. Mēs esam ļoti priecīgi, ka beidzot ir virzība šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Mēs ļoti ilgu laiku jau gaidām priekšlikumu šajā jomā, un Eiropas Savienība spēlē ļoti būtisku lomu darba un drošības ziņā darba vietā tā ir problēma, kas skar miljonus cilvēku, jo īpaši kancerogēni, un man ir liels prieks, ka mēs eh, kaut ko darām šajā jautājumā. Kur mēs gribētu redzēt uzlabojumus? Mēs gribētu paplašināt aptvērumu, lai iekļautu arī vielas, kas ir uh, kaitīgas reproduktīvajai veselībai, ka kolēģi to jau minēja. Mēs arī iesniegsim attiecīgus grozījumus, lai parādzītos, ko vēl būtu iespējams šeit iekļaut. Un tad mēs eh, gribētu pazemināt uh, maksimālās robežvērtības, jo, kā jau tika teikts, ja dažās dalība valstīs uh, patiesībā ir iespējams ievērot striktākas robežvērtības, tad to vajadzētu skatīt kā labāko praksi un noteikt tādas pašas vērtības visā Eiropas Savienībā, lai aizsargātu labāk strādniekus. Un pēdējais punkts par pakalpojumu sektoru. Tas būtu jāiekļauj, jo uh, neproporcionāli daudz sieviešu strādā šajā sektorā, un viņas sakas skars ar šiem veselības riskiem. Uh, Un tāpēc tas ir vēl viens ļoti svarīgs uh, punkts mums, un Karimas Delī vārdā var noteikti uh, pateikt, ka mēs ar prieku gaidām jau diskusijas. Paldies! Pantūris. Uh, paldies tagad Pantūris kungs. Paldies! Esmu uh, ļoti gandarīts uh, uzklausīt šīs diskusijas un uh, piekrīt visiem tiem, kas runāja iepriekš un es esmu arī par to, lai samazinātu kancerogēno un mutagēno ekspozīciju. Domāju, ka tā tiešām ir prioritāte. Un man liekas, ka tās tiešām ir vielas, kas visvairāk ļaunumu nodara. Tajā pašā laikā es domāju, ka ir jāinformē arī strādājošo, jo varbūt nezināšanas vai arī um, tādas sajūtas, ka nu, tas var skart tikai citus uh, un tādas attieksmes dēļ. Dažkārt netiek uh, ievērota tā profilaks, kas uh, būtu piemērota, un diemžēl dažkārt vēzis parādās tikai pēc um, darba gaitu beigšanas, un ir tiešām šokējuši runāt par uh, izmaksām un iegūmiem. Es pats arī uzstāšos kā runātājs. Trīs punkti. Nu, gluži apzināti pirms dodu vārdu komisijai, jo es domāju, ka trīs lietas no mūsu diskusijām vēl par tām būtu jāpadomā. Kopējā a, a, kontekstā attiecībā uz saslimšanām ar vēzi. Esmu satraukts par to, ka mums nav nu, tādas saprātīgas datubāzes Jā, es zinu pats, pats esmu skarts, ka a, Nacionālais vēža reģistrs Vācijā tiek veidots vai nebūtu saprātīgi šai kontekstā arī a, kaut ko līdzīgu veidot Eiropas līmenī, lai vairāk varētu pētīt a, cēloņus arī tādēļ, ka ārsti, onkologi šajā jomā saka, viņi diemžēl. Uh, nelabprāt piekrīt, bet 80% no gadījumu viņi nezina, kādēļ, respektīvi iemesli vēl nav tik ļoti eh, pierādīti, kā medicīniski tas būtu nepieciešams. Tas ir mans pirmais jautājums. Otrkārt, tika pieminēts, eh, kādēļ eh, jauni cilvēki, tie, tas bieži skar šādas situācijas, es varu to saprast, esmu rūpniecībā strādājis no aizsardzības līdzekļa, piemēram, ar drošības brīles, auss aizsardzība, elpas, mā, teiksim, maskas, nu, viņas tiek vērtētas kā tādas, nu, neatraktīvas, nu, neizmantotās. Nu, ko varētu tad darīt? Vai varētu tādu uh, kampaņu īstenot, nu, tādu striktāku prasību, lai izmantotu uh, aizsardzības līdzekļus. Nu, pat ja tas nav tā, kā jauni cilvēki saka, nav cool, jaunieši saka, bet nu vajadzētu padomāt, vai varētu kaut ko pret to darīt. Un trešais punkts arī, diemžēl, mani personīgi tas skar, es zinu, kā ārsti. Un Džetla Fok arī man apstiprināja to, ka uh, pieredze, kā uh, ārsts uh, saka, ka uh, Um, teiksim, šis uh, punktuālais izmeklējums uh, pārāk uh, tāds plašs ir šis pārbaudas tīkls, piecu gadu pārbaudas cikls. Man liekas, ka Eiropas līmenī ir līdzīgs. Dažkārt ārsts saka, ja jūs pirms 18 mēnešiem būtu nākuši, būtu savādāk. Varbūt, ka profilakse ir plašāk izmantojama. Nu, līdz ar to varbūt, ka šis izmeklēšanas, profesisko izmeklēšana termiņš ir jāsamazina. Nu, tādi trīs jautājumi. Tādēļ gribētu arī lūgt ekspertus atbildēt un arī komisiju un arī mūsu eksperti Marita. Nu, tā tad komisijai vārds Tereza Mutiņo. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Un es gribētu arī pateikties par prezentācijām, kas bija ļoti informatīvas par ļoti svarīgu jautājumu. Tas ir arī svarīgs jautājums komisijai. Un uh, Es domāju, ka mūsu maijā piedāvātais priekšlikums var tikt uzskatīts par ambiciozu, jo mēs to uzskatām par būtisku soli uz priekšu, lai uzlabotu uh, veselību uh, strādniekiem darba vietā un viņu drošību. Mēs esam ļoti gandarīti, ka šis priekšlikums tiek pozitīvi uztverts. Varbūt gribētu vēl tikai uzsvērt to, ka Priekšlikums ir eh, pieņemts arī plašām konsultācijām eh, zinātniskās eh, struktūrās, tātad tas ir balstīts uz zinātnisku novērtējumu, bet arī trīs pušu padomdevēja komitīja uh, ir pieņēmuši šo mm, priekšlikumu un atbalsta to. Un ir arī ārējais īstenojamības pētījums, tiek novērtēti īstenojamības faktori, kas ļāva komisijai nākt klajā ar piedāvātajām vērtībām, kas ir priekšlikumā. Es varbūt gribētu arī atgādināt, ka saistošas darba vides Robežvērtības ir ļoti svarīgs uh, instruments, kas atbalstīs uh, darba devējus un uh, likumu piemērotājus, lai varētu efektīvi piemērot tos aizsardzības pasākumus, kas ir paredzēti strādnieku aizsardzībai. Bet gribētu uzsvērt, ka arī citi principi un noteikumi direktīvā paliks spēkā, piemēram, uh, saskarsmes samazinājums līdz maksimālajiem um, zemākiem līmenim. Un tagad varbūt došu vārdu kolēģim, ja jūs vēlties komentēt detalizētāk dažus aspektus, kas šodien tika pieminēti. Un tad es varētu atgriezties pie jautājumiem, ko uzdeva priekšsēdētājs. Thank you, Therese. Paldies, Terēza, un labrīt, godātie deputāti. Paldies, ka mūs ielūdzāt Manuprāt, šī ir ļoti laba vieta, kur man turpināt runāt, jo galvenā, viena no galvenajām lietām no tehniskā viedokļa es eh, gribēju tieši runāt par kancergēnu direktīvas eh, kopējo struktūru. Mēs runājam par eh, šīm vielām un tā tālāk, bet šī direktīva darbojas daudz plašāk nekā tikai attiecībā uz uh, kancerogēniem, kas ir pielikumā, un šī ir ļoti strikta direktīva, ņemot vērā, cik nopietnas ir jautājums. Direktīvas modelis nosaka saistošas robežvērtības, un tas ir iekļauts pielikumā, bet ir arī šis ļoti svarīgais punkts par to, ka saskarsme ir maksimāli jāierobežo uh, pēc iespējas vairāk, un ir jānoslēdz šie posmi, kur tiek izmantots visādas vielas, un uh, Tas ir ļoti augsts standarts uh, attiecībā uz kancerogēniem, vienalga vai tie ir vai nav uh, pielikumā. Un standarts ir ļoti strikts. Uh, un uh, tas ir tāpēc, ka lielākā daļa vielu ir tādas, ku, kur pats liekas nav svarīgs, jebkura saskarsme ar vielu ir kancerogēna. Un uh, šī direktīva ir strikta, un ambicioza, bet šis eh, direktīva ir radīta eh, ķīmiskām vielām, kurām nav sliekšņa, un tāpēc eh, komisija nav piedāvājusi to paplašināt uz reproduktīvām vielām, jo lielākā daļa to ir ar robežvērtībām. Tātad šis direktīvas modelis nav paredzēts uh, Eh, vielām ar robežvērtībām, un tas varbūt ir eh, kaut kas, par ko padomāt komitejai sastādot ziņojumu. Pavisam īsi gribēju pievērsties indikatīvajām eh, vērtībām. Tas ir noteikts ķīmisko vielu direktīvā. Tos parasti uztver kā mazāk stingrus pasākums, un komisija nepiekrīt šai um, um, nostājai. Uh, indikatīvās robežvērtības joprojām ir jāpieņem dalībvalstīm un novirzes no tām ir jāattaisno. Tātad mēs neuzskatām, ka tas ir mazāk stingrs pasākums. Par uh, Chromu 6, kas ir uh, piepel, iep, nopelnījis lielu uzmanību, 13 kancerogēni šajā priekšlikumā un no tiem Chroms 6 ir vienīgais, eh, kur saskaņā uh, ar mūsu ietekmes novērtējumu jau izmaksas uh, atmaksājas un uh, ieguvumi ir uh, daudz lielāki, un mēs identificējam ieguvumus, uh, ietaupījumus, jo chrom 6 ir ļoti būtiska viela. Un um, mēs uh, norādām uz to, ka uh, uh, mēs varam ietaupīt, uh, ieviešot šos pasākums, un tāpēc arī komisija izsaka savus priekšlikumus. Paldies, ka varēju izteikties, ar to arī beigšu. Me, to... <laughs> Ja jūs man uh, ļaut atgriezties pie jūsu jautājumiem, tad atbildēšu uz tiem konkrēti, vismaz mēģināšu. Jā, taisnība. Mums ir nepieciešama labāka datu apkopošana Eiropas Savienībā. Uh, un tāpēc eh, komisijas dienesti ir pasūtījuši institūtam eh, pētījumu par eh, datu bāzes veidošanas labumu. Datu bāzi, kurā būtu, apsoti, mm, kurā būtu um, apkopotas ķīmiskās vielas. Šobrīd šis pētījums ir savā beigu stadijā. Vēl bez tam uzskatām, un piekrītam šeit izskanējušajai idejai, ka būtu labi organizēt dažādas izglītojošas kampaņas, un tāpēc uzskatām, ka aģentūras paredzētā kampaņa visai Eiropas līmenī, kas eh, tieši būs domāta bīstamajām vielām, ir ļoti laba doma. Es uzskatu, ka ir svarīgi runāt par karcinogēno vielu ietekmi un uh, ir svarīgi izglītot jauniešus un arī uh, riska darba vietā strādājošos. Pirmais jautājums par datiem, pieejamajiem datiem. Aģentūra Bilbao ir paredzējusi izskatīt karcinogēno vielu um, datu pieejamību, un pēc tam mēs to saņemsim. Jā, protams, mēs piekrītam, ka ir lielas atšķirības starp dalību valstīm diagnostisko kritēriju piemērošanā. Un vēlētos vērst, uz jūsu uzmanību, vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka komisijas dienesti pirms pāris gadiem sagatavoju un publiskoju ziņojumu, un e, tas ir tieši par diagnostiskajiem kritērijiem. Tāda informatīva tabula par diagnostiskajiem kritērijiem šā, e, šā dokumenta nolūks bija labāk izprast un e, homogenizēt profesionālo saslimšanu diagnosticēšanu Eiropas Savienībā. Komisijas dienas turpina strādāt pie tā, lai aktīvāk tiktu apkopot un izmantota visa Eiropas statistika par profesionālajām saslimšanām. Un e, sadarbībā ar Eurostat mēs īstenosim pilotu projektu kurā būs tāds vienkāršotāks vai īsāks profesionālo saslimšanu saraksts, bet eh, šajā sarakstā minētās slimības visās eh, dalību valstīs būs jādiagnosticē pēc vienādiem kritērijiem. Tātad mēs mēģinām uzlabot patreizējo situāciju. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Dankušen. Dan. Paldies! Nu tad lūkšu mūsu ekspertus vēlreiz tādā pašā secībā, kā viņi uzstājās. Tagad uzstāties, taču man ir jānorāda, ka jums būs jāievēro šeit Eiropas parlamentā īstenotie dažkārt notikumi proti vienu minūti, bet nu varbūt kā arī pusotru var jums piešķirt. Lūdzu. Leslīs Raštons. Leslie Araštone. Thank you. Um... Paldies. Bija ārkārtīgi interesanti šeit dzirdēt viedokļu dažādību. Ir būtu varbūt interesanti dzirdēt arī pacientu viedokļus. Un eh, komisijas sagatavotajā dokumentā par šo tātad pacientu pusi un ģimeņu kus, pusi vispār neiet runa. Ir ļoti grūti novērtēt, cik tas maksā emocionāli un ģimenēm. Protams, mūsu piedāvātā statistika ir ārkārtīgi plaša, bet cik tas maksā konkrētajam cilvēkam, to neviens nevar novērtēt. Uh, Jā, mēs dzīvojam ilgāk, pat saslimstot ar vēzi, mēs vairs nemirstam, bet mēs saslimstam ar vien biežāk ar vēžiem, ar vien biežāk vēžas izlaist tieši mūsu profesionālās aktivitātes. Tāpēc e, izprast to, ka mēs kļūstam slimi darba vietās, ir svarīgi ne tikai strādājošiem, bet arī darba devējiem. Un e, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tie kuri ir saslimuši ar vēzi un turpina strādāt līdz pensionēšanās vecumam. Šis pensionēšanās vecums visās dalību valstīs ar vien palielinās. Paldies! Paldies! Tagad uh, Elka Šnaidera. Paldies! Es, uh, Paldies! Es vēlētos atgriezties pie tā, ko pieminēju savā runā. Tātad Eiropas Savienības veikto par karcinogēniem, un eh, Lešlī tikko teica, es pieminēju pētījumu, kuru mēs esam īstenojuši, tātad kāda ir saslimušo atgriezu, atgriešanās darbā. Mums ir pētījumi, kuros skaidri parādās, kāda ir situācija no uzņēmuma viedokļa raugoties un eh, kāda ir uzņēmumos tāda kā darba programma vai rīcības plāns, kā strādāt un ko piedāvāt saslimušajiem, kur atgriežas darbā. Par prioritētēm runājot, noteikti ir jārunā par karcinogēnu riskiem, un eh, mūsu mērķa grupa, jeb galvenā mērķa grupa ir tieši jauni strādnieki. Par eh, šo um, pārskatu. Mēs uzskatām, ka ir jābūt uh, uzticamiem datiem un varbūt, ka mēs uh, varam izveidot sava veida pilotu projektu visas Eiropas līmenī vai kādā dalību valstī, un tad uh, būtu labāks pieejamo datu skaits. Piekrītu, ka ir jārunā arī par dzimumu atšķirībām saslimušo vidū. Protams, um, Mēs esam gatavi īstenot pētījumu par to, kāda ir tieši strādājošu sieviešu ekspozīcija saskarsme ar karcinogēniem. Jā, jo, piemēram, sievietes, kuras vada, kuras strādā par šoferēm, viņu ekspozi, viņu saskara ar karcinogēniem tiešām nav no pētījuma. Tuni Muzuma. Paldies, tagad Tonija Muzla. Paldies, es eh, īsumā pieminēšu trīs punktus. Pirmais, kāpēc mums ir nepieciešami ambiciozi mērķi 50 karcinogēnu sakarā līdz 20. gadam? Tā ir Taisens kundze pati, kur izvirzīja šo mērķi, bet atbilde ir tāda, ka 50 visbūtiskākie karcinogēni. 80% no saskars ar šiem karcinogēniem mēs varam principā novērst, tāpēc mēs runājam par 50. Vēl bez tam ir svarīgi šajos galvenajos būtiskākajos karcinogēnos iekļaut arī tādus karcinogēnus, kas ir ļauni sievietēm. Līdz ar to šeit eh, iekļaujās, šeit ienāk iekšā šis eh, dzimuma aspekts. Jo tiešām daudzos pētījumos saslimušas sievietes gandrīz neparādās. Kāpēc mums ir nepieciešams eh, ļārkārtīgi striktas robežvērtības? Kāpēc? Tāpēc, ka ja šāda robežvērtība veiksmīgi darbojās kādā dalību valstī, tā var tikpat labi darboties arī citās. To jau tomēr ir viegli saprast. Un vēlreiz vēlētos eh, atgriezties pie tā, lai direktīva tiktu paplašināta arī uz teragainām vielām. Un šeit eh, vēlos konkrēti runāt par ar komisiju. Daudzas no teratogēnajām vielām. Neviens nezin, kāds ir slieksnis, piemēram, bisfinols A un ftalāti. Abas šīs vielas ir teratogēnas, bet eh, mēs zinām, ka šīs vielas ir arī tā saucamie endokrīnie jaucēji hormonu jaucēji. Tātad eh, šeit sliekšņa vispār nav. Un ja direktīvā mēs iekļausim karcinogēnu, direktīvā mēs iekļausim arī teratogēnus, mēs eh, ar to jau pasargājam cilvēks arī no tā saucamajiem hormonu jaucējiem. Uh, un teratogēnās vielas eh, ir iekļautas karcinogēnu direktīvā vairākās dalību valstīs nacionālā līmenī. Un ir pat ietekmes eh, novērtējums, ko ir pasūtījusi, ko bija pasūtījusi komisija. Un šajā pētījumā skaidri parādās, ka eh, Francijā un Vācijā karcinogēnu likumdošanā iekļautas teratogēnas vienas vielas nes ļoti būtisku un sataustāmu labumu veselībai. Tātad, iekļaujot karcinogēnu direktīvā teratogēnos, tas aizsargās strādājošos. Rebeka Smita. Paldies, tagad Rebeka Smita. Thank you. So... Paldies. Vispirms, iesākumā vēlējos pateikt, ka jā, mēs piekrītam komisijai. Tāds eh, pasākumu kopums. Uh, Mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi būtisks, tas ir ambiciozs priekšlikums, varbūt ejams pa etapiem. Šiem e, pasākumiem ir plašs visu pušu atbalsts. To atbalsta gan e, dalību valstis, gan arī sociālie partneri. Bet e, neaizmirsīsim, ka ir direktīvā ierakstīta arī citi pasākumi, kas aizsargā strādājošos. Uh, Viens ir skaidrs, šā priekšlikuma nolūks un arī nākamo etapu nolūks ir pasargāt strādājošos no saskarsmes ar karcinogēniem darba vietā. Bet būsim realisti, cik tas ir izpildāms. Jā, mēs eh, darba devēji atbalstam to, ka, ievērojot veselu virkni nosacījumu, saskarsmē ar karcinogēniem darba vietā nav jābūt, protams. Uh, Bet ja mēs vēlamies, lai strādājošie tiešām darba vietā nekad un mūžam nesaskartos ar kancergēniem, tad eh, tas būs iespējams tikai tad, ja darba devējs šos nosacījumus varēs īstenot. Pretējā gadījumā tas nav izpildāms. Paldies! Paldies! Un tagad šajā darbības kārtā noslēdzos šos vārdus teiks referente Marita Ulskoga. Paldies! Paldies par ļoti interesantām diskusijām. Vēlos jums pateikties visiem piedalījušamies. Paldies par izskanējušajiem argumentiem. Paldies par mums doto faktuālo bāzi. Mēs esam ievadu fāzē un šobrīd ir svarīgi apjaust, ka mums ir ne tikai politiska atbildība un apņēmība, bet, kā jau teicu, mūs visus vēža jautājums skar ļoti personīgi un intīmi. Mēs eh, ļoti ambiciozi raugāmies uz šo darbu un vēlamies, lai komisijas plāns būtu pēc iespējas, latiņa būtu pēc iespējas augstāk. Darbs ir tikko sācies. Mēs esam apņēmības pilni sasniegt izpildāmus rezultātus, izpildāmus rezultātus, kas tiešām pozitīvi ietekmēs ikvienā dalību valstī strādājošo veselību un dzīvi. Protams, situācija dalību valstīs lielā mērā atšķiras, līdz ar to izēja punkti ir dažādi. Un tomēr mēs vēlamies redzēt ambiciozu direktīvu, izpildāmu ambiciozu, izpildītu direktīvu, lai nebūtu tā, ka tikai um, padošās, tātad dalību valsts, kurās sabiedrības veselības aizsardzība jau ir augstā līmenī, ne tikai tās to izpildīt, bet arī visas, pilnīgi visas. Mēs saprotam, ka ceļš ir garš, bet um, šī direktīva nedrīkst kļūt par spieķi riteņos tiem, kuriem ir augstas ambīcijas. Un, protams, ir jārunā gan par vīriešu, gan par sieviešu aizsardzību darba tirgū. Paldies visiem! un esmu pārliecināta, ka mēs eh, tuvākajos mēnešos līdz uzvarošajām beigām turpināsim sastrapties. Paldies! Paldies, Marita! Jā, par uh, pirmo variantu 29. novembrī Emplu komitejā uh, runāsim. Grozījums var iesniegt līdz uh, 14. novembrim un 25. 26. janvārī mēs tad diskutēsim par grozījumiem, balsosim. Uh, 27. un 28. februārī nākamgad. Paldies, paldies visiem, kas diskutēja, paldies uh, ekspertiem, un uh, man liekas, ka mums ir vēl ļoti nozīmīgs darba process, kas mūs sagaida, un mums būs vajadzīga jūsu. Uh, ekspertīzi un zināšanas. Tad nākamais darba kārtības punkts, 15. punkts, atbalsta programma struktūra, fonda, struktūra reformām um, līdz 2020. gadam. Tagad uh, došu vārdu uh, referentam Čāba Šogorkungam. Lūdzu. Paldies. Es runāšu angļu valodā. Thank you. Ļaujiet man sākumā pateikties visiem ēnu referentiem un kolēģiem, kur iesniedza priekšlikums grozījumiem, komisijas priekšlikumiem gandrīz 300 grozījumi ļoti skaidri atspoguļo to, ka mūsu komiteja uh, ir ļoti interesēta šajā pro projektā un arī atspoguļo mūsu uh, viedokli. Vispirms par bažām. Man šķita, ka ar um, daudzi uzskatīja, ka SRSP būs kā instruments, lai uzspiest politikas dalību valstīm. Es nedomāju, ka tas tā ir. Es domāju, ka SRSP eh, ne, ja, neievieš neko jaunu attiecībā uz dalību valstu pienākumiem līguma ietvaros. Vienalga, vai mēs runājam par budžeta disciplīnu vai par ekonomikas politikām eh, saskaņā ar vadlīnijām, kas nāk no padomes Un arī e, programmas mērķi e, nav pretrunā tam, ko e, valstis ir parādā mūsu pilsoņiem nodrošināt veselīgu ekonomikas vīdi, kas var dot izaugsmi un radīt darba vietas nodrošināt uh, labu pārvaldību, administrācijas procesu, uh, veselības aizsardzību, izglītības un sociālās aizsardzības sistēmas. Un šajā izpratnē SRSP ir tikai papildus instruments eh, visā instrumentu kopumā, lai sasniegtu šos mērķus, un tas ir dalībvalstu ziņā tos izmantot vai nē, eh, cīnoties ar problēmām savā valstī. Es uzskatu, ka ar vairāku mūsu grozījumu mēs varēsim nodrošināt, ka šis jaunais instruments liks iesaistītiem pusēm un dalībvalstīm uzņemties vairāk atbildības un risināt sociālos jautājumus lielākā apmērā. Uh, Un ja šis instruments tiks pieņemts, tad uh, valdības uh, to izmantos, uh, lai novērstu krīzes un nevis tad, kad krīze jau būs sākusies, lai um, ne, uh, ne, ne, nenodarītu pārlieku kaitījumu neaizsargātajām sabiedrības daļām. Valdībām ir pilnībā jāatbild par savu rīcību. Tas nozīmē arī to, ka tām ir pilnībā jāuzņemas atbildība par reformām, um, tās piesakot, vienojoties par reformu uh, prioritātēm un tās arī ieviešot. Šajā izpratnē man bija prieks redzēt, ka daudzi grozījumi gāja šajā virzienā un ka mēs esam vienisprātis, ka nosakot reformu prioritātes dalībvalstīm un komisijai ir jābūt līdzvērtīgiem partneriem, uh, panākot tehniskās palīdzības nolīgumu, kas jāatbalsta abām pusēm. Uh, Man bija prieks arī konstatēt, ka gandrīz visas politiskās grupas eh, pievērsās vēl vienam eh, atbildības aspektam, proti, ka ir jākonsultējas ar eh, attiecīgajām iesaistītajām pusēm, veicot reformas. Es piekrītu, ka tad, kad tiek novērtēts pieprasījums sniegt tehnisko palīdzību, tad arī komisijai vajadzētu ņemt vērā konsultāciju procesu, kas notiek pirms tām, bet mums nevajadzētu uh, Eh, uzspiest eh, konsultācijas. Eh, Eiropas rīcības kodeks ir ļoti sarežģītu noteikumu kopums darbības programmām, kur apjoms ir simtiem miljonu eiro. Un šis, šis process var ilgt pat desmit gadus. Dalībvalstis uh, drīzāk tad neprasītu palīdzību, nevis pakļautu šādiem striktām prasībām. Par caurskatāmību un atbildību. Es arī augstu novērtēju grozījumus, kas ir vērsti uz caurskatāmību un atbildību. Tie ir principi, kas ir absolūti nepieciešami, lai programma labi darbotos. Un tomēr arī šajā gadījumā, es domāju, mums vajadzētu paturēt prātā pienācīgu līdzsvaru, piemēram, pat struktūra fondu ietvaros, kur ir uh, runa par uh, daudz plašākiem projektiem, informācijas uh, un publiskošanas noteikumi prasa dalību valstīm uh, publiskot uh, kopsavilkumu par projektu, par sākumu un uh, beigu datumu un tādām lietām runāt šajos publikācijās. Um, ir dalībvalstis, kā mana dalībvalsts, kas grib uzsvērt sociālo aspektu šajā programmā - cīņu pret nabadzību, uh, sociālo uh, labklājību un augstas kvalitātes izglītību. Tagad par atbalsta saņēmējiem. Daudzos grozījumos uh, tika uzsvērts, ka su nacionālām iestādēm būtu jāspēj saņemt eh, atbalsts atbilstoši to kompetencēm, kas ir noteiktas eh, dalībās likumdošanā. Tā kā dalībvalstis var sniegt, eh, iesniegt pieteikums par atbalstam pēc iniciatīvas, es negribētu ierobežot šīs jomas tikai uz dalītajām kompetencēm. Piemēram, nodokļu joma tā ir dalībvalstu kompetence, bet uh, programmas mērķiem ir uh, svarīga šī joma un bija virkne eh, grozījumu, kas uh, aicināja projektos iekļaut tādas lietas kā nodokļu nemaksāšana, piemēram. Un uh, šīs programmas noteikumiem nevajadzētu prece, būt precedentam nākotnē. Es uzskatu, ka vidusposma pārskatā komisijai vajadzētu analizēt eh, arī um, alternatīvo finanšu resursu piemērojamību, uh, kādas potenciālās jaunas programmas finansēšanai laika periodam pēc 2020. gada. Un vēl viens uh, svarīgs uh, finansēšanas aspekts um, skar uh, Eh, iespēju dalībvalstīm sniegt papildu finansējumu programmas finansēšanai, jo īpaši ņemot vērā ierobežoto finansējumu apjomu šai programmai, būtu vērtīgi paredzēt šo iespēju. Eh, diemžēl šeit nav eh, iespēju kompromisam, vai nu mēs esam par vai pret šādu iespēju. Tie ir tie galvenie punkti, kurus gribēju šodien uzsvērt, gribētu vēlreiz pateikties visiem par viņu ieguldījumu un ar prieku gaidu jūsu komentārus un ceru, ka varēsim rast pēc iespējas lielāku vienprātību eh, mūsu turpmākajās diskusijās. Paldies! Paldies! Tagad Sergio Gutieres. Paldies, priekšsādātāja kungs. Tiešām paldies arī uh, referentam un tāpat arī paldies uh, par to, ka viņš ir uh, gatavs meklēt konsensu. Es domāju, ka nu, tāda principiālā nostāja e, mums ir e, viena un tā pati. Mēs arī esam gatavi atbilst, atbalstīt dalību valstis, izstrādājot struktūra reformas. Taču ir daudz problēmu, kas vēl ir e, jāatrisina ir politiskas a, problēmas un tāpat arī budžeta līdzekļu piešķiršana. Tās ir divas a, dažādas problēmas. Lielākā, manuprāt, ir politiskā problēma viss ir savstarpēji saistīts tehniskā palīdzības programma reforma īstenošanai dalību valstīs. Var tikt skatīta kontekstā ar eh, divu un sešu dokumentu pakotnes eh, nostādnēm. Tas nozīmē, ka šo programmu mums eh, jāīsteno arī ievērojot Eiropas iedzīvotāju nostāju, kas pagātnē tika skaidri pausta. Un līdz ar to gribu uzsvērt mūsu diskusijās, ka uzņēmēji, konsultanti, Un pārējie, kas īsteno šo uh, palīdzību Eiropas nacionālā vai vietējā līmenī, iesaistot dažādus uh, sabiedriskos uh, aktierus, jo šai tehniskai palīdzībai jābūt atbilstošai pārvaldības programmai, kas jau tiek īstenota un kurā iesaistās ļoti un kur tiek izmantoti dažādi mehānismi divu un sešu dokumentu kontekstā. Šeit nedrīkst radīt tādu uh, plašāku atšķirību starp tehnisko palīdzību un to, ko iedzīvotāji izjūt. Tajās valstīs, uh, kurās uh, šie krīzes mehānismi tiek īstenoti. Nu, tā tad likumdošanas priekšlikums mums vēl ir jāuzlabo, mums ir nepieciešama plašāka demokrātiskā leģitimitāte, un tas ir saistīts ar um, caurskatāmību un iesaistīšanu. Nu, tādēļ tik ļoti skaidri e, norādu uz uh, politiskajām problēmām. Gan pagātnē, gan uh, nākotnē tādas varētu būt. Referentam ir uh, taisnība. Daudz uh, E, daudz elementi jau eksistē, nu, piemēram, minēt tikai struktūra fondus. Daudzās dalībvalstīs ir īstenota un gūst tādu plašāku atbalstu ideju par to, ka atbalsts uh, ir uh, gluži īpašs. Nu, um, tas tiek īstenots pat labam tādā veidā, kā to nemaz nevajadzētu uh, īstenot. Nu, kā jau teicu, runa iet par demokrātisko leģitimitāti, iesaisti un plašāku caurskatāmību, lai novērstu tās uh, kļūdas, kādas ir bijušas pagātnē, un uh, lai nākotnē varētu veiksmīgāk strādāt. Tagad par budžeta līdzekļu piešķiršanu. Nu, summa ir samērā neliela daudzgadu finanšu plānu un kopējā budžeta kontekstā. Taču šī līdzekļu piešķiršana notiek tādā ļoti jūtīgā jautājumā. Runa iet par struktūra fondiem, runa iet par kohēzijas fonda līdzekļiem. 143. Uh, un 144. grozījums, ko iesniedza mana frakcija, runā par uh, līdzekļu nobīdīšanu un uh, tās izmantošanu. Nu, piemēram, enerģijas uh, jomā nedrīkst uh, atsaukt līdzekļus no sociālā fonda. Kas ir paredzēti citiem mērķiem? Tajā pašā laikā, runājot par uh, likumdošanas priekšlikumu, jānorāda uz uh, pastāvošajiem limitiem. Taču, nu, principiāli mēs vēlamies sasniegt konsensu, ļoti pozitīvi vērtējam to, kas tika teikts, taču vēl, nu, ir nepieciešams tāds mm, piegludināšanas darbs, lai um, būtu pavisam droši, ka finanšu līdzekļi tiek izmantoti pareizi un pragmatiski. Tātad, ja šīs lietas var tikt ievērotas, tad esam gatavi šeit iesaistīties reformās, taču reformām jābūt pareizām. Šeit nevar viena noteikta ideoloģija tiektu uzspiesta. Paldies. Nākamā runātāja Mariana Hārkina. First... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties referentam, pateikties par viņa pozitīvo pozitīvā gaisotnē sagatavoto ziņojumu. Es tiešām priecājos par to. Par divām prioritātēm runājot, prioritātēm, kuras veicina nodarbinātības palielināšanos tieši kohēzijas politikas rakursā. Es eh, piekrītu, ka ir jāveic virkne reformu, un mēs vēlamies eh, radīt tādu gaisotni un vidi, kas ļautu dalību valstīm pēc iespējas labāk izmantot kohēzijas fondu līdzekļus. Viens jautājums Kāpēc jūs pamainījāt līdzfinansējumu no 100% līdz, eh, si, līdz 100% eh, adekvāto izdevumu? Bet um, ir tādi kolēģi, kuri um, uztraucās par SRSP un uh, komisija, ko tā ir domājusi darīt savu politiku pielāgošanā. Es saprotu, ka tas ir politiski delikāts jautājums, un tieši tāpēc uzskatu, ka galīgajā teksta redakcijā skaidri parādītos, ka tā ir partnerība, kur vadību uzņems dalību valstis, kurā tiek ņemts vērā iedzīvotāju vēlmes, protams, jāpaģēra caurskatāmība, transparence Un e, Sergio pieminēja divas lietas - e, sociālo iesaistīšanos un demokrātisko leģitimitāti. Es domāju, ka mēs varam atrast tādu formu, kur tas viss būtu apkopojams. Es e, piekrītu par piederību, to pieminēja referents, un tas noteikti radīs tādu labāku gaisotni. Cīņa pret nabadzību, sociālās iekļaušanas veicināšana. Jūs pieminējāt arī citus sociālus mērķus, kas šajā programmā ir atrunāti. Man, diemžēl, nav bijusi iespēja detalizēt iepazīties ar kompromisu grozījumiem, bet noteikti sadarbošos ar referentu. Paldies! Dankeschön, Terry Rai. Paldies, tagad Rēnkas kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties referentām par sagatavotajiem kompromisu priekšlikumiem. Es tiešām ar lielu prieku sadarbojos ar jums šā atzinuma sagatavošanā. Strādāju pie šās regulas atzinuma regiju komitejā, un tur debatas bija plašas un garas, jo Tajā runa iet par eh, programmu, kas eh, ir izvēlēta, lai palīdzētu kaut ko sakārtot, un ja tas Kiprā, kurā ir pilotprojekts, labi darbosies, tas tiks pārnests citām. Eh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Diezvēlis Kiprā pirms pāris nedēļām un atkal cilvēki, kur īsteno šo programmu Grieķijā, ko viņi saka? Un e, to saka arī revīzijas palātas ziņojums. Tātad šī programma ļoti veiksmīgi darbojās un tā ļauj efektīvāk izmantot kohēzijas līdzekļus. Un tomēr šajā programmā vēl ir e, milzīgas nepilnības e, saistītas ar citām politikas jomām. Tieši šā iemesla dēļ es esmu pārliecināta, ka mēs varam to padarīt par ļoti spēcīgu reģionu un dalību valstu instrumentu, un tomēr šajā priekšlikumā es vēlētos daudz vairāk runāt par to, kā efektīvāk izmanto struktūra fondu līdzekļus. Un mana politiskā grupa un vairums mūsu iesniegto grozījumu arī runā par to. Protams, mums ir jābūt uzmanīgiem. Protams, ka pastāv šaubas par to, kā šis instruments reāli darbosies. Uh, jo tā saucamajās programmu valstīs problēmas ir bijušas. Problēmas ir bijušas ar uzticēšanos institūcijām, un e, sākotnēji programmu izpildes ietvars nebija dikti skaidrs. Tātad skaidrība ir jābūt, un piekrītu kolēģiem, kur uzdev jautājumu par demokrātiskās leģitimitātes klātbūtni. Un tas ir cieši saistīts arī ar rīcības kodeksu, ētikas kodeksu. Uh, Ētikas kodeks un partnerības principi tie nav tikai un vienīgi vārdi. Mēs nerunājam par noteikumu kopumu, nē. Mēs runājam par tādiem noteikumiem, kas ļautu pilsoniskajai sabiedrībai piedalīties, piedalīties jēgpilni, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc eh, mēs vēlētos redzēt eh, piedāvātajos kompromisos striktāku valodu, un, protams, sociālās iekļautības faktors un cīņa pret nabadzību mums ir svarīgi, kā arī reģionālo un vietējo varas iestāžu iesaistīšana šajā darbā. Tas jau viss kompromisos ir, bet ar lielu interesi gaidīšu un arī piedalīšos debatēs, un tad ceru, ka mēs varēsim Regija komitejai sagatavot ļoti labu atzinumu, un esmu pārliecināta, ka tas var kļūt par instrumentu, kas būs izdevīgs. Kā dalību valstīm tā Eiropas Savienībā? Paldies! Paldies, tagad Dominiks Martēns. Paldies, priekšsētāja kungs. Nu, jūs saprotat, ka nepiekrīt jūsu entuziasmam, taču grozījumu skaits, kas ir iesniegts, man liekas, ka nu, tāda pati sajūta, kā ir man, ir daudziem. Uh, nu, situācija nav tāda ļoti entuziastiska. Tātad šī tehniskā palīdzība, ko sniedz pēc valstu pieprasījuma, ko sniedz Eiropas Savienība atbalsta programmām, nu, man tas, tas liekas labi, tas liekas simpātiski, tas liekas, ka mm, grib sniegt pakalpojumu, taču man liekas, ka nu, tas ir vēl viens līdzeklis Eiropas Savienības vārdā iejaukties tajās jomās. A, kas nav, kas ir, kas ir dalība valstu ekskluatīva joma, proti urbānā politika, izglītība un, protams, arī migrācijas politika. Un šeit komisijas, nu, tāda ļoti gudra rīcība oficiāli netiek papildus prerogatīvas pieprastītas. Taču mums ir skaidrs, nu, nebūsim pārsteigti, ka Eiropas komisija šādā veidā izmanto veidu, lai formulētu ieteikumus, kurus dalībvalstīm vajadzētu piemērot un kādēļ dalībvalstīm vajadzētu tos piemērot. Uh, Eh, jo tad eh, tiks eh, specifiska finanšu palīdzība programmām sniegta. Nu, nu, Nu, tas ir, nu, līdz ar to tiek, um, tiek tā kā tād, tāds slēpts, uh, uh, slēpta, slēpts lamats izliktas. Paldies. So. Nu, tā tad esam uzklausījuši visus. Uh, Neviens vairs nevēlas uzstāties. Jautājums komisijai. Kas grib uh, runāt par šo jautājumu? Man nedaudz satrauc tie daudzie vārdi, kas šeit ir uh, rakstīti. Kas vēlas uzstāties? Thanks a lot. I was looking for the translation, <laughs> that's why I didn't understand very well. Jā, es meklēju tulkojumu. Es esmu Mičels Opakaro, es esmu no SRSP, šī priekšlikuma uh, dienas, esmu juridiskais padomnieks šajā dienestā, un es gribētu vispirms pateikties visiem godātiem deputātiem par to, ka, uh, par šīm debatēm un par grozījumiem, ko viņi ir iesnieguši, un gribu pateikties jo īpaši referentam. Es atsaukšos uz dažiem punktiem viņa ziņojumā. Ir virkne jautājumu ko mēs vēlamies precizēt. Pirmkārt, šī programma ir pilnīgi pēc dalībvalstu pieprasījuma, proti tikai, ja dalībvalsts pieprasa, tad mēs sniegsim šo atbalstu ar programmas starpniecību. Un, ja ir pieprasījums prasīt, tad pieprasījums palīdzēt kaut kādās jomās no dalībvalsts puses, Tad eh, pēc tam būs dialogs starp komisiju un eh, dalībvalsti, lai identificētu, kādas ir prioritātes atbalsta pasākumiem un eh, finansējuma apjoms, lai šos atbalsta pasākums īstenotu. Ir svarīgi uh, precizēt uh, arī to, ka finanšu līdzekļi netiek vienkārši sniegti dalībvalstīm, valstīm, Tā ir noteiktā summa, kas eh, tiks eh, izmantot, lai apmaksātu ekspertus, kuri palīdzēs dalībvalstīm īstenot reformas. Tas atbildot uz finansējumu aploksni. Proti, vai kaut kas tiek atņemts no nacionālās aploksnes? Nē, tā nav. Tas tā nebūs arī nākotnē. Kas attiecas uz eh, mērķiem, kādi ir šai programmai? Kā jau tas arī parādījās Šogorkonga atzinumā un grozījumos, programmas mērķis ir vienkārši palīdzēt ieviest politikas, kas ir paredzētas citos likumdošanas aktos Eiropas Savienības līmenī. Tātad šī programma nav politiku virzīta programma, bet gan uh, ieviešanas virzīta programma. Tas nozīmē, uh, ka atbildība ir jāuzņemas dalību valstīm, kā jau tas tika uzsvērts. Un tas izpaužas tādējādi, ka vispirms ir pieprasījums no dalību valsts, tad ir diskusija, un tad, kad eh, dalību valsts formulē šo prasību, uh, spēlētāji noteikti būs iekšēji jākonsultējas ar visām iesaistītiem pusēm, vietējā, nacionālā, subnacionālā līmenī un iespējams arī ar NVO un sociālajiem partneriem. Programmas uh, svarīgais aspekts ir tāds, ka mēs nevaram pārbaudīt, vai dalībvalsts ir īstenojuši šīs konsultācijas, jo tā ir dalībvalsts kompetence. Uh, Un uh, tas ir jāsasniedz ar uh, juridisko ietvaru dalību valstrīs, un komisija nevar rīkoties ultravīres uh, un uh, darīt kaut ko, kas nav tās kompetencēs. Tātad atbildība ir uh, viens no svarīgākiem elementiem programmas uh, veiksmēji. Uh, un dalībvalstīm šeit ir jāiesaistās. Un vēl viens punkts, ko es gribēju minēt, attiecas uz caurskatāmību un atbildību. Protams, mēs darbosimies pilnībā caurskatāmi attiecībā uz parlamentu un padomi jau tagad priekšlikumā ir paredzēts pienākums komisijai sniegt informāciju gada beigās. Un es domāju, ka šādā veidā mēs varētu nodrošināt līdzsvaru starp to, ka jābūt um, redzamai mūsu darbībai arī citām institūcijām un šo te ierobežoto programmas uh, apjomu un arī um, ierobežoto programmas finansējumu. Ar to arī beigšu šobrīd, bet ja jums ir citi uh, jautājumi, varu uz tiem atbildēt. Jā, danke schön, sufīl so zu dem. Jā, nu paldies, paldies tik tālu par komisijas plānu. Komisija uh, iejaucas uh, caur uh, kambardurvīm uh, uh, tajos norisēs, kas ir dalība valstīs. Tagad vēl uh, kolēģi Jāžavecka grib uzstāties. Paldies. Uh, Paldies komisijai par skaidrojumiem, bet gribu uzdot jautājumu komisijai. Jūs teicāt, ka uzraugot to, kā tiek izdota Eiropas Savienības līdzekļi, jūs nevarat uh, visus uh, aspektus uh, uzraudzīt. Un jūs pieminējāt arī sociālās konsultācijas proti, ka uh, tas ir uh, dalībvalstu kompetences jomā. Bet uh, tieši konsultāciju izpratnē un Eiropas Savienības naudas izmantošanā mums vajadzētu uzsvars jāliek uz to, lai tās tiešām visās dalībvalstīs tiktu īstenotas. Mēs esam samērā dziļā krīzē, mēs redzam, ka situācija ir tāda, ka cilvēkiem ir samērā maz uzticības Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka konsultācijas par to, kas notiek Eiropas Savienībā. Un uh, kādus instrumentus var izmantot, nu tos taču vajadzētu izmantot. Un es gribēju palūgt, lai komisija pārbauda vai kritērija attiecībā uz to, kā tiek izmantotas finanšu palīdzības summas, arī tiek ievērots tas, vai konsultācijas process tiek īstenots korekti. Paldies. Un tagad noslēgumā Šogora kungs referenci. Jā, paldies par jūsu komentāriem, un es varu vienkārši atkārtot to, ko teica komisija par leģitimitāti. To labāk neatkārtošu, bet jau pirmdien būs diskusijas, un tās gaida, un par Harkins kundzes jautājumu Mēs vienkārši vēlētos nodrošināt atbilstību komisijas priekšlikumam, bet par to mēs varam vēl parunāt. Paldies! Soli, kas ir tā? Jā, sirsnīgs paldies. Balsosim 8. novembrī. Emblu komitejā, Regija 29 novembrī balsosim. Līdz ar to darba kārtības jautājums ir izsmelts, nekā citi jautājumi nav 17. ne 7. un 8. novembrī mēs tiksimies nākamajā sēdē. Liels paldies visiem, lai jums laba diena un veiksmīgs darba cēliens vēl šodien. Paldies!